Bene, colleghi, se siete d'accordo iniziamo. Colleghi, varam sākt. Buongiorno a tutti. Esiet sveicināti visi un visiem novēlu labu dienu. Tāpat sveicu mūsu vidu budžeta komitejas priekšsēdētāju Ingeborgu Greslēju Eh, šī ir kopīgā sanāksme starp Pagrī un Kant komitejām. Pirmkārt, es vēlētos sveikt mūsu vidū visus runātājus, visus pārstāvjus, Eiropas komisijas pārstāvjus, kuri piedalījās eh, nākt ar saviem ļoti nozīmīgajiem devumiem šajā sanāksmē, kuri palīdzētu mums uzlabot izpratni par līderu programmu, eh, izprast labāk to, kā tā funkcionē laika ritumā, kāda ir tās pievienotā vērtība, un mūsu vidū ir arī eksperti, kuri ir ar savu pieredzi darbā uz vietām ar līderu projektu. Mēs runāsim ne tikai par bagātni, mēs arī izmantosim šo diskutu erupciju brīdi, lai izprastu, kā līderprogrammas darbība var uztikt uzlabot nākotnē, lai e, to varētu atspoguļot jaunajā daudzgadu finanšu schēmā, kura šobrīd arī ir diskusija procesā. Mūsu uh, Eh, diskusija ir sadalīta vairākās daļās. Pirmajā panelī pie, būs runa par operatīvajām un institucionālajām līderdaļām, otrajā panelī piedalīsies četri eksperti, kuri izklāstīs attiecīgo personu viedokļus. Būs jautājumu atbilžu eh, kārta katrai paneļa diskusijā. Un visbeidzot, noslēdzošā daļa kad visiem ekspertu pārstāvjiem būs maksimāli desmit minūtes viņu rīcībā. Ikvienam ir eh, ierobežots laiks, lai uzstātos lūdzu to ņemt vērā. Un tagad mēs varam sākt ar diskusiju pirmo daļu eh, eh, pārvaldības un institucionālās perspektīvas. Šajā pirmajā daļā Taču pirms mēs sākam pāriem pie pirmo daļu, es eh, aicinātu izteikties mūsu līdzpriekšsēdētājiem. Eh, Paldies, kolēģi! Sirsnīgi sveicu arī visus agrī locekļus. Mēs jau ilgi plānojam šo uzklausīšanu, nācās mums arī to pārlikt, un tagad ir jauki, ka varam to kopā novadīt. Sākumā vēlos pastāstīt, ka līderu programma ir ļoti nozīmīga jo tā aptver visu Eiropu. Tā ir ļoti iecienīta, jo darbojas citādāk nekā citas programmas. Šeit pieeja ir no apakšas uz augšu, tas ir ļoti svarīgi. Un tas, protams, ir saistīts arī ar saviem trūkumiem. Līderu programmu veido dažādas grupas, kopienas, nevis kaut kādas iestādes vai politiķi vai nacionāli vēlēti ministri un vietējie politiķi. Uh, kas visu nosaka. Principā tie ir uh, parasti cilvēki, kas nosaka to, kam būtu jānotiek uh, viņu reģionos. Tā ir ļoti nozīmīga programma, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai tā darbotos ļoti labi. Un to mēs piedzīvojam uz vietas. Protams, ka ar Eiropas programmām un Eiropas regulējumu ir arī nacionālais regulējums, vēl viss ir ļoti sarežģīts, un mēs redzam, ka šī programma uz vietas saskars ar daudzām pro problēmām jo ļoti daudzi saņēmēji īsteno tikai vienu programmu. Tātad šī viņi nekad nevar izmantot otru programmu, un tas dažreiz rada izmisumu un pat neapmierinātību ar šo noregulējumu programmai. Manuprāt, viss mūsu interesēs ir vienkāršot šo sistēmu, atvieglot pieeju līdzekļiem vienlaikus eh, paturot eh, spēkā šo pieeju, ka viss notiek no apakšas uz augšu. Tātad ļoti interesanta programma, taču, diemžēl, ar ehm, daudzām problēmām Eiropā, jo pastāv tādi noteikumi, kas eh, rada grūtības iesaistīties tādiem neprofesionāliem cilvēkiem nekā profesionālām iestādēm, institūcijām. Uh, Līderprogrammas eh, laikā ir daudz kas panāks, lai uzlabotu šo situāciju, taču, manuprāt, vēl ir daudz iespēju to uzlabot. Un, manuprāt, šodien ir īstais mirklis, lai sanāktu kopā, palūkotos uz līderu programmu, saprastu, kas jādara daudz labāk turpmākā daudzgad finanšu plāna ietveros, lai mācītos arī no iepriekšējām kļūdām un lai šai programmai radītu vēl lielāks panākums uz vietas. Es redzu, ka pastāv arī dažādas elastības iespējas. Ir tādas dalībvalsts un reģioni, kas eh, daudz plašāk finansē izmantot līderu programmu, piemēram, manā reģionā Bādenē-Virtembergā. Tad Vācija nav centrāla valsts, mums ir arī 16 eh, pavalstis, kur eh, notiek dažādas lietas, un, manuprāt, piemēram, Bavārijā tiek panāks daudz vairāk ar šo programmu nekā manā pavalstī. Un, manuprāt, tieši tādēļ mēs varam apsveikt to, ka varam ap, apkopot uh, pieredzi no cilvēkiem, iestādēm uz vietas. Un sākumā es uh, domāju, ka mēs varētu uzsākt uh, ar lauksaimniecības ģenerāla direktorāta pārstāvi Lorits Hofmans kundzi. Es ļoti priecājos, ka jūs visi esat šeit ieradušies, un tagad došu vārdu Lorits Hofmans kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! godājumie parlamenta deputāti. Iesākumā es eh, gribētu paskaidrot politikas mazāk pievilcīgo daļu, bet tā ir ļoti nozīmīga tās sastāvdaļa, kas ir uzraudzība eh, un izvērtēšana radītājiem, lai mums būtu skaidrs, kāda ir politikas ietekme, lai mēs varētu labāk izmērīt un komunicēt. Mēs runājam sākotnēji par rādītājiem, un jūs priekšā ir samērā sarežģīts grafiks, bet es gribētu norādīt vispirms, ka mēs sākam ar mērķiem un pēc tam ir kopīgais ietvars ehm, stratēģijai, KLP mērķi un specifiskāki mērķi. Mēs esam dzirdējuši par ehm, atdevis informāciju par rādītājiem un lejā jūs redzat eh, sarkanajā rāmītī uzskaitītos, izmairītos un at, Eh, rādītājus, pār kuriem atskaitās dalībvalsts. Ir vesela rinda šādu atdevis eh, indikātoru, kā iedzīvotāju eh, procentuālais apjoms, sadarbības projekti un citi aspekti. Tas ir bez kavēšanās redzams kā informācija. Nākošais līmenis ir tas, šīs akcijas tiek piesaistītas specifiskiem mērķiem, kur arī mēs varam izmērīt rezultātus pieejams uz ikgadējas bāzes, un tad mums ir tāda rādītāja kā laukiedzīvotāju procentuālais apjoms, ko aptver šī stratēģija, kur izmanto uzlabotus pakalpojumus un infrastruktūru, kā arī veido, izveidoto darba vietu skaits līderi ietvaros. Un šie nekavējošie aktivitātes rezultāti palīdz eh, sasniegt specifisku mērķu lauka attīstībā, kas ir sociālā iekļaušana, nabadzības eh, samazināšana un ekonomiskā attīci, attīstība, un mēs vēlamies eh, veicināt vietējo attīstību. Ilgā termiņā tomēr mums ir uh, jāizvērtē ietekme, jāiet dziļāk, jāpētī notikušais, un šeit mums ir tāda rādītāja kā nodarbinātības līmenis, IKP uz vienu iedzīvotāju un nabadzības līmenis, kur mums ir jārunā par to, kā šie rādītāji atspoguļo darba ar lauku politiku. Kopumā tas būs. Pus tā būs struktūra izklāstama. Nākošais periods ir skatījums uz radītājiem un izraudzību, jo mēs e, vērtējam to, kā politiku var izvērtēt, un šeit ir divu veidu rādītāji. Mēs izmēram eh, uz igadējas bāzes eh, īstenot to pirmkārt uz atdevas bāzes, tiek identificēts notiekošo darbību skaits un kuras ir saistītas ar specifiskiem izdevumiem, un tie tiks izmantoti gadā snieguma pārskatam. Nākošais radītāju kopums šajā pēcdarba periodā ir rezultātu rādītāji, kas piesaista specifisku akciju specifiskam mērķim. Dalībvalstīm ir noteikti mērķi šo rādītāju sakarā, un mēs izvērtējam to, kā programmām ir progress un uz ikgadējas bāzes. Daudz gadu perspektīvām mēs melnajā rāmītī iezīmējam politikas izvērtējumu. To var, par to var runāt tikai ilgā termiņā, jo, kā jau priekšsēdētāji Gresles sacīja, tikai ilgā termiņā mēs varam redzēt sasniegumus un Attiecīgi tas palīdz mums izvērtēt, ko līdera programma ir devusi attiecīgai politikai. Šajā jaunajā kontekstā pēc 20. gada es vēlētos jums izklāstīt, kāda veida informācija būs līderu uzraud monitoringam un izvērtēšanai, un Pirmkārt, tā ir tieša informācija uz ikgadējas bāzes, tās ir vietējās stratēģijas, kas tiek īstenots un kas tiek uz vietas izvestas, bet, protams, šīs stratēģijas var palīdzēt sasniegt zināms rezultātus un tālāk jau atkarībā no pašas stratēģijas tā, e, tas rakstura un to, ko iedzīvotājs vietas izlēmi. Mēs, eh, mums ir eh, rādītāji pār darbvietām, pār laukiedzīvotājs, kuriem attiec nelielo ciemu stratēģiju. Šeit arī līderi varbūt ar savu devumu. Mums ir uh, Eh, iedzīvotāji, kuriem ir uzlabota piekļuva infrastruktūrām, pakalpojumiem, tālāk specifiskās grupas, minoritātes, neaizsargātas grupas, kuras saņem sociālo atbalstu, eh, iekļaušanas projektu un kā cits projekts ir bioekonomisko uh, biznesu attīstība. To mēs varam izvērtēt uz ikgadējas bāzes, lai parādītu, kas notiek bez kavēšanās un uh, E, ko tas skārs tālāk. Ilgākā termiņā jau un arī vidējā termiņā mums ir jāpētī ietekme, lai izprastu, cik tā līders palīdz nodrošināt darbvietu attīstību, sociālo iekļaušanu, e, nabadzības samazināšanu lauku apvidos un Šo informāciju mēs varam izmantot, lai izvērtētu nodarbinātības līmenī, IKP, pieaugumu uz vienu iedzīvotāju, ietekmi uz lauku iedzīvotājiem. Šie nav dati, kas nāk no dalībvalsts, bet Eirostats pār attiecīgo attīstību un mums jāparādā. Ja Eh, attiecīgā pasākuma dziļākā ieteikuma. Tālāk jūs vēlējāties, lai es izklāstu par līderu specifiskiem sasniegumiem. Un es to darīšu, parādot jums ar piemēru, kāda var būt līderi sasniegumi, iekļaujot specifiskas pazīmes. Greslas kundze jau uz to tikko atsaucās vairākos punktos līderi darbojas kādā noteiktā teritorijā un var sniegt elastīgas atbildes uz konkrētām vajadzībām, tāpat e, pastāv saistījumi, ko var veidot, var, un sinerģijas starp dažādām nozarēm, partneriem. Inovācijas ir svarīgs punkts jaunie tirgi var veidoties, tu tikt attīstīti jauni produkti, bet mums ir jādomā arī par sociālām inovācijām un visbeidzot jūs varat veidot tīklojumu labas pieredzes apmaiņai, kopēju problēmu risinājumam, un arī svarīgi ir tas, kā teritoriālā aspekta un citu iemeslu dēļ līderi dod mums iespēju tuvināt cilvēkus uz vietām ar Eiropu. Un tagad, ko mēs varam šajā sakarā darīt? Kopējie rādītāji, kurus jau es izklāstīju, ir dalībvalstīm relatīvi viegli izmērāmi, bet ņemot vērā to, ka stratēģijas katrā vietā var būt atšķirīgas, līderi e, iespējas nevar tikt izmērītas ar kopīgiem e, rādītājiem. Tāda būtu vajadzīga ap 150, jo līderi iekļauj ļoti dažādas un atšķirīgas lietas. Tāpēc mēs uzsveram to, kā izvērtēšana notiek vietējās attīstības stratēģijas ietvaros iekšienē. Un arī mēs ar šādu pracību nācām klajā pār vietējās attīstības stratēģiju, kas ir jāveido uz vietas un papildus nopietnai analīzi uz vietas, kas ir, mums ir vajadzīgs ir jāiesaista sabiedrība, partneri, kāda veida um, darbības ir nepieciešamas un ir jāizmēra sasniedzamie mērķi rezultātiem, devumam un jāizvērtē tālāk šie aspekti. Ar šādu pieju mums tālāk ir divas iespējas. Viena ir darboties vietējā līmenī, kur elāgā var izmantot uzraudzību, monitoringu un izvērtēšanu kā menedžmenta rīku, lai, lai lemtu par turpmāk veicamām darbībām, un Tāpat ir zinām beida demokrātiskā kontrole, jo iedzīvotājs vietas redz, kādi ir rezultāti. Nākošais punkts, ka tādā veidā LAG izveido datus un informāciju, kurus var iekļaut izvērtējumos vidējā un ilgā termiņā. Un tas ir labs pamats, lai vēlāk izvērtētu līderi. ko līderi var darīt specifiski. Tas ir eh, rīks, lai veicinātu pārejas periodu, un tas sniedz savus rādītājus ietekmei un devumam, lai par, eh, konstatētu trūkumus, nepilnības. Protams, arī šeit ir savierobežojumi, ņemot vērā līderu specifiku un Tāpēc ir būtiski veikt izvērtējumu stratēģiju iekšienē, lai konstatētu to pievienoto vērtību, kādu mūsu prāts piemīt līderam. Jūs redzat, kādas ir iespējas uzlabot komunikāciju, pārvaldību reģionos un arī, lai panāktu labākus rezultātus salīdzinājumu ar standarts pasākumiem, kurus var izmantot administrācija reģiona attīstībā. Un šī specifiskā pievienotā vērtība pēc tam ir jāizvērtē, jāizmēra un jāidentificē uz vietām ietvaros. Paldies! Mēs tagad turpināsim ar uh, Eiropas revizijas palātas pārstāvi Figureido kungu, kurš vakardien jau sapurinājusi pāliņus ar uh, Eiropas uh, kopīgās lauksainības politiku. Tagad mēs runāsim par Eiropas pievienoto vērtību, kā mēs to varam radīt, jo mēs negribam, lai Eiropas uh, līdzekļi aizstātu nacionālos līdzekļus. Vienkārši šeit ir jābūt papildinošam efektam. Lūdzu, figurēro kungs vārds jums. Paldies, paldies, Gresas kundze. Sākumā es vēlos pateikties Agri komitejai un kultu komitejai par to, ka uzaicināt Eiropas revizijas palātu šeit būt pārstāvētāji un paust pāris vārdus par līderu programmu un šo izvērtēšanas procesu. Es vēlos ar jums pastāstīt par pāris idejām saistībā ar esošo līderu un pāris idejas arī par nākotnes līderu programmu, ņemot jauno uh, programmu pēc 2020. gada. Es arī izmantošu PowerPoint um, prezentāciju savā prezentācijā par pašreizējo periodu, taču pirms tam vēlos pateikt kaut ko tādu, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi. Runāt par izdevumiem. Uh, Eiropas parāzi, Eiropas revīzijas uh, palādes ieskatā līderprogramma nav pārāk uh, dārga. Mums bija ļoti viegli veikt šeit auditus pagātnē. Tādēļ mēs šeit esam izveidojuši īpašu auditu programmu 2010. gadā, tad turpinājām to 2012. gadā, un man uh, ir ļoti skaidri, uh, jāizsakās par šiem datiem, lai jums būtu lielāka skaidrība par tiem, proti, ka tie iespējams ir diezgan novecojuši, kaut gan mēs sekojam visām izdevumu kategorijām. Bet, piemēram, ja parlaments, agri komiteja vai kultūras komiteja uzskata, ka ir nepieciešams, ka palī, palātai jāveic jauns audits turpmākajos gados šajā jomā, tad uh, jūs varat vērsties pie mums, un mēs apsvērsim šo iespēju turpmāko gadu laikā. Un runājot par pašreizējo periodu, līderu programmai vēlos uzsvērt pāris datus. Kā jums zināms, vismaz 5% no lauka attīstības fonda ir jāparedz līderu programmai. Līdzfinansējuma daļa ir starp 20 un 80% un ir tikuši līderu programmai piešķirti vairāk vai mazāk 7 miljārdi eiro. Man jāapzīst, ka, jāatzīst, ka līdz šim absorpcijas līmenis ir diezgan zems. Līdz eh, šodienai tie ir tikai 11% no piešķirtajiem līdzekļiem. Tātad mums ir ļoti zemi absorpcijas rādītāji izmantošanas rādītāju. Runājot par uh, līderu programmas būtiskākajiem rādītājiem, šīm pazīmēm, es zinu, ka jums visiem tas ir zināms, taču es pats personīgi uh, atbalstu šāda veida pieju, kā jums zināms, ir šī pieeja no apakšas uz augšu, kas tiek piemērota visām lauku stratēģijām tas attiecas uz uh, vairāk kā 54% visām lauku sabiedrībām. Šeit ir pārstāvēts vairāk kā 2700 vietējās rīcības grupas. Un pat ja mums patīk šāda veida pieeja un programmas, auditoriem ir uh, pienākums proti pievērst likumdevēju un izpildevēju uzmanību riskiem. Un mūsuprāt, šis papildu īstenošanas e, līmenis vietējās rīcības grupas leg, kā arī dažādu citu partneru ies, iesaistīšanās ir saistīti ar augstākiem uh, Um, izmaksām un riskiem. Un šiem riskiem vajadzētu attiecīgi rezultēties ar uh, labākiem rezultātiem un lielāku pievienoto vērtību. Un tad, kad mēs izvērtējam šāda veida programmas, kas mums šeit ir jānoskaidro, kas ir šī reālā pievienotā vērtība šīm programmām? Mēs jau esam zinojuši par to, Komisijai kā dalībvalsts nevarēja pierādīt līderprogrammas pievienoto vērtību. Tāda bija mūsu secinājuma no iepriekšējā audita, ko veicām. Tiešām bija ļoti grūti to reāli pierādīt, jo lai gan ir labi nodomi, un kā jau es minēju, es pats personīgi atbalstu šādu veidu pieeju, mm, mums tomēr ir jārīkojas objektīvi un jāatrod pamats eh, mūsu apgalvojumiem. Un runāt par izvērtēšanu, kā jau es eh, minēju, ņemot vērā augstās izmaksas un riskus un eh, monitorējot pievienoto vērtību, tas viss ir ārkārtīgi būtiski. Un vēlamies atgādināt, ka ir deviņi rādītāji. Uh, ar papildu nacionālajām vērtībām. Un ja mēs um, aplūkojam šos rādītājus, tad varam uzskatīt, ka lielākā daļa no tiem ir īstenošanas rādītāji, nevis rezulta rādītāji. Rezulta rādītāji mums ir uh, viens, tas ir R22, kas ir ļoti 24, kas ir ļoti būtisks, attiecas uz uh, darba vietām, kas ir radīts šajos atbalstītojos projektos. Tas ir tiešām ārkārtīgi nozīmīgs rādītājs, taču, manuprāt, tas ir vienīgais, kas ir skaidri sasaistīts ar rezultātiem. Visi pārējie rādītāji ir saistīti ar šo produktu, projektu īstenošanu. Uzraugot uh, pašreizējo līderu programmu, mums ir šie vispārīgie rādītāji, un daži dalībvalsts un reģioni ir attīstījuši, izstrādājuši reģionālos vietējos rādītājus. Tas ir noticis vairākās jomās, vairākos Eiropas reģionos. Piemēram, Beļģijā, Flandrijā ir izveidot 8 līdz 10 rādītāji, un Aplūkojot tos, mēs redzam, ka lielākā daļa no tiem arī ir saistīta ar projektu īstenošanu, un tikai daži no tiem ir rezultātu rādītāji. Piemēram, šajā gadījumā mums ir skaidri rezultātu rādītājs. Proti, cik daudz megavatu uh, gada laikā projekts eh, saražo atjaunojumās enerģijas jomā. Visi pārējie rādītāji, piemēram, jaunu apmācību, izstrāde un tā tālāk, ir īstenošanas indikātori, nevis rezultātu rādītāji. Kā jau minēja, lielākā daļa Eiropas Savienības rādītāja attiec uz īstenošanu. Un mūsu iepriekšējā iepšējā ziņojumā par līderu programmu mēs ziņojam, ka trūkst datu izvērtēšanai, trūkst pierādījumu, zinātnisku pierādījumu. Šeit runa nav tikai par sajūtām, bet runa ir par pierādījumiem, skaidriem pierādījumiem par šo līderu programmas vērtību. Šeit mums ir jāpievērš lielāku uzmanību uz līdera programmas pievienoto vērtību nevis īstenošanas rādītājiem, un ņemot vērā dažādo pieeju, piemēram, statistiski, mēs varētu izmantot tikai daļu no programmā. Un jāatzīst, ka šajā īpašajā atzinumā mēs uh, iekļāvām dažādas konkrētas ieteikums, un 2012. gadā, kad uh, turpinājām šo darbu, mēs uh, atzinām, ka lielākā daļa no tiem ieteikumiem tika pieņemti un realizēti, tātad notika kustība uz labāku izvērtēšanas uh, virzienu. Runāt par nākotnes KLP. Līderi būs uh, līdzīgas pašreizējā perioda programmai. Uh, Ja mēs uh, izpētām piedāvātos uh, regulējumu, tad vismaz 5% no lauka attīstības un reģionāla fonda tiks piešķirt līderim, līdzfinansējuma likme būs 20 līdz 80 procenti, taču piešķirtie Eiropas Savienības fonda līdzekļi būs atkarīgi no dalībvalstu izvēlēm tādām izvēlēm, kas tiks eh, noteiktas eh, KLP strateģiskajos plānos. Un ko mēs uzskatām attiecībā uz ehm, uzraudzību? Mēs uzsveram to, ko jau esam teikuši vispārīgā veidā attiecībā uz visiem priekšlikumiem saistībā ar šiem regulējumiem attiecībā uz izvērtējumu. Mūsuprāt, labākas izpildes eh, sistēmām uh, ir jātiek izveidotām, kad mēs runājam par labākām izpildes sistēmām attiecībā uz izvērtēšanu, tad mūsuprāt mums ir nepieciešami daudz skaidrāki, kvantificējami Eiropas Savienības mērķi. Mūsuprāt, Eiropas Savienības mērķu sasniegšanu nevar izmērīt, ja nav skaidru kritēriju un nav skaidrs sasaist starp dažādajiem kritērijiem un mērķiem. Ja regulējumā tiek paredzēts tikai viens rādītājs, tad tas ir O27 rādītājs, vietējo attīstību stratēģiju skaits. Tas ir vienīgais rādītājs, kuru esam pamanījuši attiecīgās regulās. Un mūsu atzinumā mēs uzskatām, ka tas ir ļoti nozīmīgs rādītājs, taču tas attiecas uz izpildi, uz īstenošanu, cik daudz projektu tikuši izpildīti. Tāpat ir jānosprecizē, vai šis rādītājs ir paredzēts, lai iz, izmērītu visas atbalstītās stratēģijas vai tikai tās, kuras ir izvēlētas izpildēji. Tas mums īsti nav skaidrs. Uh, Un kas eh, notiks pēc 2020. gada? Kāda ir mūsu secinājuma attiecībā uz nākotnes izvērtēšanu? Mūsuprāt, līderi ir ļoti komplekss pasākums, kura pievienotā vērtība vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī nav viegli izvērtējama. To ir grūti izdarīt. No vienas puses mēs izmēram tādas dimensijas kā inovācijas sadarbība, uzlabot sociālais kapitāls un pārvaldība, un to ir grūti izvērtēt. Taču no otras puses, mūsuprāt, pašreizējie rādītāji ir ļoti minimalistiski un ar tiem nepietiek, lai apjaustu līderu programmu, dažādību un pieeju attiecībā uz dažādiem iespējamām rīcībām. Tādēļ mūsuprāt ir nepieciešams spēcīgs rādītāju kopums, lai varētu izmērīt pilnīgi visas līderu dimensijas. Mūsuprāt ir jāizstrādā šādi uh, indikātoru kopums. Liels paldies! Nu jā, jūs mazliet iekaisījāt sāli mūsu brūcēs, bet nu tagad pāriesim pie Alistēra Priora kunga, kurš ir Skotijas valdības pārstāvis, lauku tīklu atbalsta vienības uh, vadītājs. Mēs ļoti priecājamies, ka jūs esat ieradies pie mums, un tagad došu vārdu jums. Paldies, ka esat ieradies! Um, thank you, Chair, for this opportunity to speak to you. Jā, paldies, priekšsādājs kundze, par iespēju šeit uzstāties par līderu uh, ieviešanu Skotijā. Jūsu darba kārtībā ir runa par globālo ieteiksmi, bet es vairāk runāšu par vietējo. Un es uh, runāšu par to, ka uh, kopš 90. gadiem Skotijā tas ir uh, ieviests. Mana pieredze un pārdomas par nākotni. 2007.13. gadā ieviestā Skotijā programma bija 33 partnerības un partnerattiecības izveidotas lokālās tika aizsākts 2008. iekļaujot zivsaimniecību no 2012. gada. Es atbildīgs par līderu programmu un uh, Skotijas nacionālo uh, programmu biju atbildīgs no 11. gada un uh, varēja redzēt, kā līderu arhitektūrā parādās pirmās plaisas. Jo bija vairākas uh, bažas, uh, arī uh, diskusijas ar valdību par struktūra fondiem un līderu ieviešanu 2007. gadā. Nu, būtībā ļoti daudz, kas bija darāms. Tas jāuzsver. Un šīs plaisas kļuva praša, plašākas 11. un 13. gadā monitora, monitoringa vizītes noteica, ka ir vairāki vājie punkti programmu izvērtēšanā. Un manā skatījumā tas bija nu, tiešām ļoti apbēdinoši, jo es redzēju vairāk simt tūkstoši eh, strādājot līderu programmā un tiešām mainot uh, situāciju. Viens piemērs 2007.13. gadā kopējs projekts uh, ar Anglijas un Skotijas. Uh, pusēm par ūdens projektiem. Tas bija nozīmīgs ne tikai Skotijai, bet deva lielu ieguldījumu lauksaimniecībā, biznesa un vides sadarbībā. Sadarbība, gatavība investēt, jauns idejas, un tas bija tiešām ļoti labs piemērs sadarbībai 13. un 20. gada programmai. 2007. līdz 2013. gadam programmā bija vairāki trūkumi. Nu, piemēram, nebija ļoti skaidrs mērķis, vai mēs ne visus iesaistījām, jā, varbūt, ka bija pārāk risti, jā, tā tas ir vai mēs bijām vīlušies, jā, bet nu absolūti man daba, daudz par ko bija jāpadom, jāpārdomā 2017.13. gada programmā. Nu tā tad. Līderu programma 2014.20. gadam bija tiešām lieliski iesa, iespēja mainīt situāciju. Bija daudz darba grupas, kontaktpunkti. Mēs strādājām pie fondiem jaunām līderu programmām Skotijā. Uh, Sākums bija vienkārši. Mēs gribējām vienkāršoku struktūru, iesaistīt lokālos spēlētājus no paša sākuma un uh, uzklausīt, ko viņi vēlas, nevis ko mēs vēlamies. Un uh, arī uh, pielāgot uh, parametrus. Mēs īpaši vietējās attīstības stratēģijas izskatījām un kolēģi ieteikums pieņēmām. Mēs pieņēmām to, kāda būtu pareizā pieeja līderu programmas īstenošanai 2014. un 2020. gadā. Galu galā mums bija 21 vietējās attīstības stratēģijas programmas, 14 EARFT un uh, līderu pieeja uh, 14. un 20. gadā. Kopējais uh, budžets ir 86 miljonu mārciņu, <clears throat> un viss tika investēts projektos. Kāda bija mūsu pieeja? Plašāka caurskatāmība piešķērumiem vietējais stratēģijas projektiem. Uh, balstoties uz iedzīvotājiem, plānotajiem pasākumiem un sociāla-ekonomisko profilu katrā geogrāfiskajā vietā. Un tāpat LDS pielietojums. Mēs mazāk par simts lapas pusēm noteikumu kopumā sasniedzām un atbilstošajai es noteikumiem mēs nenoteicām nepietīkumu tādas noteikums, kas nebija nociešams. Un uh, regulējumi bija uh, domāti, lai uh, uzsvērtu finanšu noteikumus, tāpat arī IT sistēma. Arī uh, atbalstu mēs saņēmām no Skotijas lauku atbalsta dienesta. Ir vairāki piemēri, kuros mēs aktīvi strādājām. Tātad pārvaldība bija skaidrāka. Uh, vadības grupa, kas balstījās uz vadlīnijām, līderu pieju, bija valde, uzklās, un tās, kas atbilstēja par lag un pārvaldības funkcijām, tāpat arī lag satīklojums un abas divas šīs uzņēmuma pārvaldības grupas atbalstīja Skotijas lauka attīstības dienestu Mēs precīzāk strādājām izvērtēšanas jomā no 250 plus dažādiem indikatoriem 21. programmā mēs izstrādājam 30 vienotus LDS visās kotijā indikātors un papildus tiem, kas ir ES un laukatīstības programma un definēti. Un tagad mūsu uzmanība ir pievērsta LDS un līderu programmas izvērtējumam, arī runājot par to, kādas ir stratēģijas un kāds ir palīdzības dienesta ieguldījums. Nu, tā tad mēs ļoti uzmanīgi raugamies arī uz to, ko kolēģi Eiropas Savienībā dara un gūstam pieredzi un mācamies no tām. Uh, Mēs plānojam izstrādāt arī dokumentu, izvērtēt 25 gadu pieredzi, lai palīdzētu mums darboties nākotnē. Vēl uh, veids, kā mēs mainījām lietu uh, virzību, ir ļoti spēcīgs uh, satīklojums, uh, septiņu cilvēku komanda un uh, finansējums, uh, iesaistam plašāk visas iesaistīgās puses un līderi ir uh, ietvars, kurā strādāja. Uh, Pagājušajā nedēļā sākām Skotijas lauku parlamenta sēdes, tikāmies ar partneriem, un man liekas, ka pagājušās nedēļas sēdes vienkārši parādīja, cik ļoti būtisks papildus ieguldījums ir, ja uh, darbība ir saskaņota un satīklota, un cik ļoti ir prasīts mainīt lauku uh, vidi un dzīvi lauku reģionos Skotijā. Tāpat jāsaka, ka mērķis ir samazināt birokrātiju un administratīvo slogu. Vēl divas būtiskas lietas nākotnē. Pirmkārt, līderi aizvien pārsteidz ātri reaģē uz to, kas ir nepieciešams viedēji, vietējā līmenī un arī ES referents ir ļoti nozīmīgi. Lielākie ieguvēji no pagājušās nedēļas sēdēm bija līderu programmā iesaistītie, tā maina pašvaldībās dzīvojošo attieksmi un atbalstītie pasākumi ietver dažādus pasākumus. Uh, ļoti dažādi uh, online uh, iepirkumi, uh, platjoslā, palīdzība saslimušajiem, ļoti, ļoti dažādas programmas. Un viss sadarbība ir balstīta uz vietējo ekonomiku un cilvēkiem nepieciešamo darbību. Mēs strādājam pie viedajiem uh, ciemiem. Uh, pie e, efektivitātes principiem. Tā ir lieliska iespēja pēc 2020. gada spēcināt ietekmi un uzlabot ekonomiskos rādījumus, tāpat arī palīdzēt vietējā līmenī e, radīt plašāku vienlīdzību. Un paldies par iespēju šeit uzstāties. Paldies, ka uzklausījāt mani! Coming, paldies, e, ka uzstājāties un paldies par interesanto prezentāciju außerhalb der Reihe. Un tagad uh, Bilidž, Ilidž kungam vārds. Uh, viņš uh, pārstāv Dienvidu Austrum Eiropas uh, uh, līdergrupā iesaistīto divas minūtes. Lums jums laiks lūdzu. Paldies, dāmas un kungi. Esmu no reģiona, kas ir ārpus Eiropas Savienības, un tāpēc es uh, gribu norādīt, ka mans mandāts ir izveidots uh, eh, Rietumu uh, eh, Balkānu valstu ministru kabinetos, un mēs uzskatām līderi par ļoti nozīmīgu politikas Eh, svarīgu rīku demokrātiskai attīstībai lauku apvidos, un mēs tāpēc uzskatām, ka līdera pasākumu īstenošana, līdzīgu pasākumu īstenošana ir ļoti nozīmīga. Maķedonijā tie tiek īstenoti, mm, sagatavošanās ir pabeigta Serbijā un programma drīzumā tiks uzsākta. Citas valstis vēl kavējas, bet tomēr pagājušajā nedēļā tikās Rietumbalkānu valstu lauksaimniecības ministri tikšanās bija iecerēta kā politiskā grība Eiropas Savienības integrācijai un ministru paziņojumos līderi bija viens no galvenajiem tematiem, kuriem valdībām ir jāpievērš uzmanība. Tāpat, kā jau mēs to vērojām no pašreizējās līderu programmas veida pasākumu ieviešanas Balkānu valstīs, laukie dzīvotāji to tos atbalsta. Un arī pašreizējās situācijas negatīvie aspekti Rietumu Balkānos ir acīm redzami. Un tā kā manā rīcībā ir tikai divas minūtes, tad es labāk uzaicināšu apmeklēt mūsu tīmekļa vietni, sniegtu analīzi, izvērtējumus lai labāk jūs varētu iepazīties ar darbu, kas norit Rietumu Balkānos, un mēs ceram, ka līderi ir ļoti nozīmīga politika, un pat mēs uzskatām, ka vienu no veiksmīgākajām Eiropas Savienības politikas pēdējos 30 gados. Paldies! Paldies, ka pievērsāt mūsu uzmanību šim svarīgam reģionam, un tagad es dodu vārdu deputātiem, un vispirms deputāts Eriks Andrijē. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu pārsteigts, ka jūs sākat ar mani. Es vispirms es vēlos pateikties visiem runātājiem un it īpaši Eh, vēlos pateikties eh, pārstāvjiem no Rietumu Balkāniem, jo viņš varētu norādīt uz prioritāriem elementiem eh, diskusijā - līderprogramma un demokrātija. Ja mēs skatīsim līderu semantisko izcelsmi, tā ir saikne starp spēlētājiem uz vietas, un mēs aizmirstam mazliet uh, iniciatīvas sākumus, kur sākās 90. gadu vidū. Paskaidroju sīkāk. Mēs esam pārgājuši no lauksaimnieciskas, no agrāras uz industriālu sabiedrību, un mūsu redzējums bija ļoti liberāls, liberāls pēdējo 40 gadu laikā, un varbūt vajadzētu atgriezties pie jautājuma pēc būtības vai politikas savā plašākajā iedzienā, kas attiec uz kopīgu dzīvošanu, vai tām ir jātiec tikai uz ekonomiku, uz izaugsmes rādītājiem un IKP. Es tam neticu. Mums ir jādomā par pasauli, kurā mēs dzīvojam, kur ir arī citi izaicinājumi - klimats, enerģija, vide, bioloģiskā daudzveidība, veselība, un es domāju, ka E, līderi, un es atceros vienu no pirmajām programmām 91. gadā, un kā tā pārveidojās no iniciatīvas statusa uz Eiropas Savienības, ko tajā laikā kopienas programmas statusu, un kā es sekoju e, procedūras ietvars gūst pārsvaru par procesu, un es domāju, ka vajadzētu atgriezties pie in, līdera iniciatīvas būtības, kur e, iedzīvotājs vietas ir dzinējspēks šajā programmā. Es domāju, ka pie tā mums jāstrādā. Es uh, dzirdēju izvērtējumu, uh, radītājiem vajadzētu pārskatīt šai programmai piemērojamos radītājus. Un uh, Vēl viens jautājums. Tā ir eh, budžeta sadaļa. Mēs to uzklausījām jau no Figueiredo kunga, no revizija palāca. Tā ir programma, kas ietekmē lauku vidi. Un ja šodien eh, komisijas priekšlikumi ir pareizi, tad mums būs federa sadaļa, kas ir mazāk par 27%. Un, ja mēs runājam par otrā pīlāra e, izmantošanu lauksaimniecībā, tad šeit būs pār ļoti nelielu devumu. Šeit ir jautājums par kopīgo finanšu masu, jo, ja ir pārāk maz līdzekļu līderi atvēlēta, tad ir jāpārskata tā būtība un arī nākotnes projektu saturs. Paldies! Nākošais runātājs sarakstā ir e, Budākungs. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā vēlos pateikties visiem, kuri padarīja iespējamu šo diskusiju. Mēs zinām, cik grūti ir eh, veidot nopietnu diskusiju par līderu programmu. Es apzinos arī, kā galvenais ir tas, ka šī programma notiek eh, vietējā mērogā un tālu no politiķa acīm. Pēc revīzija palātas eh, slēdzienu uzklausīšanas par pievieno vērtību un efektivitāti šai programmai un neatgriežoties pie vakardienas izklāsta par uh, programmas efektivitāti, es vēlētos jautāt, kā mēs varam aprēķināt pievienoto vērtību, ņemot uh, iekārtas, kas ir iepirktas un kas ir paredzētas cilvēku dzīvības saglabāšanai. Mēs nevaram uh, tai nolikt cenu. Mums nav jāseko tikai izdevumiem, jo šāds šaurs skatījums tikai apgrūtina fonda absorbēšanu. Rumānijā. Mēs ciešam no cūku gri, uh, mēra un uh, bija doma iepirkt eh, sadedzināšanas iekārtas, taču no šīs domas mēs atteicāmies, jo tas nebūtu tā nebūtu nopietna investīcija. Tāpat summas ir nelielas, jo mēs domājam par mūsu vajadzībām. Eh, projekti ir eh, nopietni, tie ietekmē, tie ir ar savu ietekmi uz lauksaimniekiem, to labklājību un tāpat pāris vārdi par uzraudzības periodu pat ja tas netiks eh, visai labi uztverts, es gribētu pagarināt šo monitoringu periodu no 5 līdz 10 gadiem, lai būtu skaidrība, ka investīcijas ir efektīgākas ilgākā periodā. Tāpat, kad mēs runājam par šiem plāniem nacionālā līmenī, ir jābūt kādai Eiropas Savienības līmeņa autoritātei, kas tos uzrauga. Tāpat Es vēlos pasvītrot finansējumu nozīmi. Šobrīd mēs nevaram eh, tiešā veidā eh, līdzekļus tērēt pakalpojumiem, bet tie, tie ir nepieciešami. Un mums ir jādomā par īsā saprites procesu. Nākošais runātājs ir deputāta Marģona, un tā kā mums šī sadaļa ir drīzumā jābeidz, lūdzu ievērot runas laiku. Paldies, priekšsēdētāji! Šī programma, un paldies visiem runātājiem, kuri ik viens izklāstīja savu analīzi par šo programmu, un arī pateikties eh, deputāte Greslēji par izklāstu nu, un vēlos norādīt, ka šī programma ir ārkārtīgi nozīmīga Eiropas pilsoņiem. Tomēr pastāv nevienlīdzība starp to, ko tā nozīmē uz vietas un ko tā nosver um, budžetam. Tikko jūs uh, sacījāt, ka šīs programmas uz vietām uh, tiek pārvaldītas no LAG vietējās darbības grupu puses eh, un no pilsoniskās sabiedrības, bet ne tikai pilsoniskās sabiedrības, jo, kā atgādināja kol kolēģis Eriks Andriju, šī programma ir saikne starp pilsonisko sabiedrību un demokrātiju. Manā valstī organizācija kopš 2014. gada um, šī programma ir reģio, reģionālās autoritātes pārvaldībā. Reģioni piedalījās līderu programmu sagatavošanā kopā ar vietējās darbības grupām Elagā, un šī ir saikne ar Eiropas stratēģijas mērķiem un vietējo teritoriju mērķiem. Tā tad šī organizācija ir ļoti noderīga eh, visās jomās pilsoniskai sabiedrībai un Eiropas Savienībai un demokrātijai. Tas ir jāatgādina arī brīdī, kad mēs runājam par budžetu. Par ko šeit ir runa? Tie ir pieci procenti no aptuveni 15% KLP budžeta. runājot par FEDER programmu. Šo FEDER programmu skars 27% samazinājums. Tātad budžets būs krietni mazāks, un tomēr ik viens visos līmeņos mūsu organizācijā turpina apgalvot, ka šī ir ļoti svarīga un būtiska programma mūsu līdzpilsoņiem. Tāpat atgādina, ka ikvienam ir atšķirīgs skatījums. Figreidu kungs tikko sacīja, ka absorpcijas līmenis ir 11%. Francijas reģiona kongresā, kurā es piedalījos, es redzēju, ka maksājuma līmenis Eiropas un valsts līmenī ir ir ap 40%. Es tomēr vēlētos, lai skaidri būtu, skaitļi būtu precīzāki, un tāpēc uzrunāju arī direk direkciju. Jūsu rīcībā es atvainojos ir trīs minūtes. Jā, tūlīt beidz uzstāšanos. Šī programma, turpina runātāja, vieš patiesas neskaidrības, un tas ir pretrunā ar viedokli un atzinumu, kāds ir visiem Eiropas līmenī par šīs programmas ļoti nozīmīgo vērtību mūsu pilsoņiem. Un tāpēc es uzrunāju gan komisiju, gan revizijas palātu, lai mums tiktu sniegti ticami eh, pareizi skaitļi par šo fondu izmantošanu. Tas ir ļoti svarīgi Es tiekos ar daudziem LAG uz vietām, un es šo konstatējumu dzirdu regulāri. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Anika Šaira no Tautas partijas. Vēl iedereen heel hartelijk dank. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu teikt paldies par uh, prezentācijām, kādas bija šodien no rīta. Nezinu, vai kāds no Nīderlandes ir zālē. Nē, neviens nepiesakās. Es brīnos par to, ko šeit dzirdu. Četrus gadus strādāju parlamentā. Un katru reizi, katru nedēļu ir kāds apmeklētājs, daudzi arī no lauku reģioniem. Un tad tiek teikts, nu kā mēs varētu no Eiropas saņemt finansējumu. Un tad es redzu šīs tēmas un tad raugos. Uh, kas ir iespējams, nekas nenotiek. Kolēģi šeit runāja par darba grupām, akciju grupām, bet šeit es gribētu dzirdēt kaut ko vairāk par sieviešu aktivitātēm. Tās tie cilvēki, kas dzīvo ciematos un kas uh, strādā un kas meklē darbu. Es bieži runāju ar mazajiem uzņēmiem un jautājumu komisijā arī ir dažādi labi. Es esmu sapratusi, kā tas darbojas. Taču, nu, ļoti žēl, ka nauda jau ilgi ir bijusi pieejama. Ja es to būtu zinājis, tad mēs arī kaut ko būtu prasējuši. Bet, nu, labi. Jārunā par KLP turpinājumu, par to runājām vakar no rīta. Uh, un arī no Nīderlandes ierēģiem tikos. Mums ir otrais pīlārs plašāk jāizmanto, mums ātri jāstrādā, mums jāiesniedz grozījumi KLP. Es gribētu, lai cilvēki manā ciemā, nu pilnīgi vienalga, teiksim, kā mēs to panākam, lai viņu dzīves apstākļus uzlabotu. Un pēdējais. Uh, Hengelo uh, ciem priekšsēdētājs aktīvi strādāja, un viņš teica, ka, nu, nezinu, kurš no ierēģiem to atrisina, uh, un uh, kurš no ierēģiem būs atbildīgs. Nu, šī problēma taču mums būtu jāatrisina. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Hoizlinga kungs zaļie. Jā, paldies par iespēju uh, šeit uh, uzklausīt un uh, runāt par šiem jautājumiem. Es domāju, ka līdera programma Eiropā ir visinovatīvākā lauku vidē un tīkls, kas veidojas, tas ir tas, kas ir nepieciešams. Taču arī jāuzdod ir jautājums 11% līdzekļi izmantot no 7 miljardiem. Nu, kaut kur lieta nevirzās uz priekšu. Šajers kundze, pat ja jūs neko nezināt, nu tad mums ir brīnišķīga programma, tikai pārāk maz cilvēku zina kaut ko par to un maz to izmanto. Tā, tas tiešām tā ir. Esmu pats no lauka vides, iesaistīto daudzums nav pārāk plašs. Un jāraugās arī uz revizijas palātu. Uh, cilvēki baidās no augstām birokrātijas uh, izmaksām, un būtībā mēs runājam par saprātīgiem pasākumiem, un visu laiku, teiksim, tiek uzdots jautājums, vai tas atbilst šai programmai, vai cita nebūtu labāk, nu nav īsti skaidrības, tādēļ ir jābūt skaidrākai ievirzei, un reģioniem jābūt elastīgākai pieejas iespējai, lai teikt, nu, mūsu līderi koordinātori saka, pusi no laika man vajag, lai es uh, skatītos, kā, uh, kurā programmā varu iniciatīvu ievietot un uh, cik tā tā ir iespējama. Nu, jābūt pragmatiskākiem. Tieši lauku reģioniem tā ir nepieciešama un tā netiek izmantot. Nu, tā ir lielākā problēma citos reģionos lieliski, tikai Eiropā netiek izmantot. Nu, tas taču tā nevarētu būt tiešām nopietni. Paldies! Uh, thank you very much. And, uh, paldies! Lielas paldies! Un pirms mēs atgriežamies pie šiem ļoti īsajām atbildēm no šodienas ekspertiem, mūsu pēdējais jautājums no Falangonga. Tad, kad ir runa par līderu programmas rezultātiem, visur ir uh, novērojami pozitīvi rezultāti, kurien paraugos savā pilsētā, un esmu pārliecināts, ka arī ārpus manas pilsētas. Principā mēs esam nonākuši no tādas situācijas, kur mums nebija nekādu iespēju, kur mēs esam izveidojuši baznīcu, kurā uzkara valda tēvs agrāk ir darbojies. Mums tagad ir iespējams eh, doties pastaigu takās, braukt ar laivām un izmantot dažādas citas iespējas. Garīgi, fiziski un citos veidos līderu programma ir bijusi ļoti ievērojama. Varbūt ir problēmas aprēķināt šīs programmas rezultātus, taču var jums skaidri pateikt, ka visur, kur paraugos, ir bijuši ļoti daudz veiksmes stāstu. Nu, vienīgā lielākā problēma saistībā ar mūsu kajaku klubu bija uh, saistībā ar to, kā mēs varētu gūt finanšu līdzekļus pirms tam. Un patiesībā šie naudas līdzekļi, kurus guvām, mums deva tiešām lielas priekšrocības. Un, manuprāt, ir mazliet ironiski, ka mēs tagad debatējam par naudu, kas tika ieguldīta līderu programmā. Un uh, Es zinu, ka šobrīd visi, kas darbojas līderu programmā, aktīvi strādā un nezinu, vai to pašu var apgalvot par visiem deputātiem šeit. Paldies! Un tagad vārds mūsu ekspertiem. Kurš vēlas pirmais, priori vai kungs vai Lorits Hofmans kundze? Uh, Jā, paldies priekšsēdētāji. Konkrēti par pāris punktiem. Manuprāt, mēs eh, dzirdējām ļoti daudz ko par līdera problēmām, taču es domāju, ka mums izdevās daudz ko atrisināt šī perioda jaunā likuma ietveros. Vienīgā ideja nākotnē, ka paredzēsim tikai vienu rādītāju, tā nav taisnība. Mēs šeit paredzam piecus rezultātu rādītājus un ar ietekmes rādītājus Bet, kā jūs minējāt, mums ir grūtības aprēķināt šos abstraktos līmeņus, taču visi, kas izteicās, uh, min, ka mums ir jādodas un jāizvērtē lietas uz vietas, un tā šī jaunā sistēma, ko piedāvājam, tieši tam atbilst, lai mēs varam tiešām izvērtēt lietas uz vietas, lai radītu daudz konkrētāks rādītājs, jo, ja mēs to darītu kopienas līmenī, tad uh, nonākt nu, pie šīs Skotijas programmas eh, situācijas, kur ir vairāk kā 250 individuāli rādītāji, un to būs grūti, par tiem būs grūti pārliecināt dalību valstis, kas ir būtiski līderu programmai. Mums tiešām ir eh, jāsamazinās, mums ir jāpanāk labāki un mazāk rādītāju uz vietas. Un vēl viens aspekts, runāju par izdevumiem un problēmām Saskaņā ar komisijas eh, izmaksāto mēs esam izmaksājuši 14% līderu programmai no visa budžeta. Tas ir zems rādītājs, jo uh, kopumā lauku attīstībai esam 32% izmaksājuši, taču līderu programma prasa zinām laiku, lai uh, da, uzsāktos. Um, mums tas īsti nepatīk, taču šāda ir šī situācija. Mēs zinām, kā apmēram. Uh, 36% no budžeta jau ir ieguldīti konkrētos projektos un rīcībās. Un vēl ir jāpiemina, ka šī novēlotā līdera programmas uzsākšanās un dažu programmu sākšanās, ko daži cilvēki minēja, tā ir taisnība. Un mums ir eh, nepieciešami zināmi pierādījumi par izdevumiem, uh, no dalību valsts puses tam ir nepieciešams ļoti aktīvi rīkoties uz vietas cilvēkiem un ir grūtības šiem cilvēkiem nodrošināt jau informāciju. Un vēl ir tāds dalību valsts, kas ir ļoti nokavējušās. Uzsākot līderu programmu īstenošanu, ir viena liela dalībvalsts, kas tikai pagājušajā mēnesī uh, uzsākus līderu programmas projektu īstenošanu. Šai valstī bija nepieciešami četri gadi, lai savas IT sistēmas pielāgot līderu programmai. Paldies, figurēro kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. E, pāris komentāri. Kā jau es to sacīju savā sākotnējā prezentācijā? E, šādā veida pieeja pelnā simpātijas, bet ne jau simpātijas ir vissvarīgākais šeit. Es vēlētos runāt par rādītājiem, jo var teikt, jā, lūk, revizija palāta tikai rada problēmas, revizija palāta traucē projektu attīstīšanu, investīcijas un tā tālāk. Šeit nav runa par eh, attīstību, projektu attīstības vai investīciju problēmu. Revīzija palāta nerada nekādu problēmu. Revīzija palāta norāda, ka ir ļoti būtiski izvērtēt sasniegto rezultātu, jo Ja rezultāts ir sasniegts, tad ir vienkāršāk, pa kaut vai politiskā līmenī, tai skaitā aizstāvēt jaunas programmas, esošās programmas kā līderi. Bet eh, revīzija palāta piešķir svarīgumu rezultātiem un nevis eh, ieviešanas rādītājiem. Tad, tā, kad tiek apgalvots, ka jāpaplašina investīcija periods uz desmit gadiem, lai it kā tie būtu efektīvāki, bet šo efektivitāti vajag izmērīt investīcijām. Jo, ja tā netiek uh, eh, pavadītā nu, ar uh, pietiekamiem rādītājiem, tad būs grūti cīnīties par šo programmu turpmāko attīstību. Paldies! And, uh, finally, Un noslēgumā Prior kungs, paldies! Es piekrītu tam, ka ir ļoti daudz pozitīvu lietu, kuru varam minēt par līderu programmu saistībā ar rezultātiem vietējās kopienās, piekrīt arī tam, ka birokrātija ir viens no tiem aspektiem, ko visu laiku piemin līderu grupas un sabiedrības, jo īpaši Skotijas kontekstā. Taču, manuprāt, mums ir jāturpina darbs pie šīs programmas un īpaši pie IT sistēmu piemērojamības un pie tā, kā līderi var īstenot uz vietas un nevienmēr uh, šīs problēmas notiek Eiropas Savienības līmenī, bet gan vietējā līmenī. Mums ir jāstrādā ar šīm problēmām un jāvienkāršo lietas, nevajag visu pārāk sarežģīt. Džozefīna pieminēja vairāk kā 250 rādītāju Skotijā, un mēs bijām tiešām pārsteigti, ka tik daudz rādītāju tika izstrādāti saistībā ar visām 20 Eh, vienām stratēģijām. Tādēļ mēs esam uzsākuši soli apkopojot, kādus rādītājus varētu apkopot, gūt labāku pārskatu par nacionālo situāciju. Taču pats galvenais ir, lai vietējās stratēģijas tiktu izstrādāts, īstenots eh, vietējās eh, grupās, un ja šeit ir paredzēti tādi rādītāji, tiem jābūt tādiem, kas palīdzētu cilvēkiem saprast, kā sasniegt savus mērķus. Mēs veltām daudz laika tam, lai cilvēki saprastu, kā šos rādītājus varētu padarīt daudz vienkāršākus, saprotamākus. Taču runājot par šo programmu, mums ir jākoncentrējas uz izvērtēšanu. Ja jūs sapratīsiet šos izvērtēšanas aspektus, tad jums būs labāks iespējas īstenot programmas. un būs arī iespējas sagatavot labākus rādītājus. Mums ir jāņem vērā šie abi divi aspekti. Manuprāt, eh, prezentācijā nepieminēju, ka daļa no mūsu Skotijas pieredzes ir tāda, ka līderi izdevās piesaistīt vēl daudz papildu finansējuma, kur viens uh, eiro var piesaistīt vēl 10-12 eh, eiros. Uh, eiro vienam projektam, un manuprāt, tas ir labs uh, rezultāts, kā var gūt pievienoto vērtību. Paldies! Liels paldies par ekspertiem, paldies par uh, deputātiem, kas piedalās šajās debatēs, un, ja drīkst, un es vēlos noslēgt šo darba kārtības punktu mūsu darba kārtībā, un mēs varam pāriet pie mūsu nākamā darba kārtības punktu, kas ir otrais sarunu panelis. Tātad šīs uzklausīšanas otrais diskusija panelis, iesaistītās puses, kas tagad var pastāstīt savu viedokli. Uh, Šeit mēs runāsim par līderu vietējiem apstākļiem, inovācijām un ir sagatavotas divas prezentācijas šajā kategorijā. Un tad iepazīsimies arī, kā līderi var uzlabot nākotnē, kur arī ir paredzēts vēl divas prezentācijas. Sākumā vēlos prezentēt mūsu ekspertus. Marija Žao Bateljo ir Eiropas līderu Lauku attīstības asociācijas priekšsēdētāja, un viņa nāk no Portugāles. Pirms došu vārdu viņai, vēlos atgādināt jums to, ka katram runātājam nav nevis 10 minūtes, bet 9 ar pusi minūtes runāšanas laika. Um. Começo por agradecer ao Comitê de Agricultura. Iesākumā es vēlētos pateikties Lauksaimniecības komitejai un budžeta kontrolas komitejas pār šo publiskās organi uzklausīšanas organizēšanu. 20, 1999. gadā tika apvienots 25 dažādas valstis Eh, kopš tā laika 25 valsts ir iekļaujušās šajā eh, pro, progresā, lai uzlabotu dzīves apstākļu, dzīves eh, lauku apvidos, lai E, nodrošinātu labākās prakses apmaiņas e, un pieredzes apmaiņu. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi, ka šodien mēs varam runāt par šiem jautājumiem. Tāpat ir ļoti nozīmīgas vietējās partneru attiecības, un es vēlētos runāt par atsevišķiem priekšlikumiem un izaicinājumiem. Mūsuprāt, e, šis 27 gadi parāda, ka līderi ir iesviegtā samērā Eh, efektīvi līderi integrācija, eh, lauku eh, attīstības. Yes. Uh, time, <laughs> Runātāji tiek lūgta izteikties nedaudz lēnāk. Bija iespējas, kas netika pilnībā konkretizētas, piemēram, līderi iekļaušanās lauka attīstības programmā periodam. Yeah Līderi eh, tika stimulēts un tika konstatētas vairākas nepietiekamības. Tāpat līderi palīdz veidot jaunas attiecības starp valstlēmē iestādēm, pilsonisko sabiedrību un ir domāts jaunas pārvaldības līmenis lai varētu palīdzēt absorbēt finanšu resursus un vairāk iesaistīt uh, laukiedzīvotājus uh, eh, sabiedriskajā dzīvē. Tāpat arī tas palīdzēja veidot jaunas attiecības starp pietiem spēlētiem no Eiropas Savienības. Ir ļoti daudz lauka apgabalu Eiropas Savienībā, kur līderi que agrícola comum, o líder levou o investimento da Europa nas Líder Eh, palīdzēja veicināt demokratizāciju, pārvaldību un dalības eh, eh, demokrātiju, kā arī veicināja publiskās attīstības pēdējo 27 gadu laikā. É manifesto, mesmo fora da União Europeia. As experiências inspiradas pelo líder multiplicam-se.

vispārīgā veidā ir jāņem vērā vietējās attīstības stratēģijas. Tāpat arī šo iemeslu dēļ mēs apsveicām priekšlikumu periodam pēc 22. gada, kas samazina uh, līdz diviem uh, gadiem uh, Eh, izvērtēšanas periodu, kas dos iespēju samazināt eh, trūkumus iepriekšējā programmēšanas periodā. Eh, tad, kad mums ir jāizvērtē kāda valsts programma, mums ir jāizvērtē tās mērķi, tās uh, radītāji, un Eiropas mērķis ir uh, Eh, veicināt Eiropas lauku vides attīstību, ja tas iesākās 91. gadā un darbojas līdz šim. Mēs zinām, ka tad, kad mēs runājam pār izvērtēšanu, mums ir Eh, jāvērtē līderi pēc, piemēram, izvērt eh, radītēm darba vietām, citiem sasniegtajiem radītājiem, bet tādu ir maz. Ir brīvprātīgais darbs, ir idejas, kas ir pārvērstas eh, pār uzņēmēju darbību, tāpat ir jaunās pārvaldības prakses teritorijā un arī mentalitātes maiņa. Palīdz Eh, tikt veidot sadarbībā ar šo programmu. Tāpat mēs saprotam arī, kā ņemot vērā šo stratēģijas, mobilizējot eh, dažādas līdzekļus, var pārveidot šo programmu taustāmos rezultātos, bet mēs nevaram par līdzekļu eh, vainot līderi katrā nepiem, nepiemērotā vai maz, rezultatīvā resursu e, izdalīšanā. Tāpēc mums ir jāturpina strādāt gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Ļoti žēl, ka Federa vairs neietilpst e, e, šajā pro programmā, bet domāju, ka galvenokārt e, darbs šeit ir jāveic. E, vietējās darbības grupām mums ir arī jāseko būtiskai, būtiskiem skaidrumiem programmas ziņā, un mēs sagaidām, ka komisija sagatavos labu kohēzijas programmu lauku attīstībai. Fēder bija laba programma, un it īpaši lauku apvidos, kur daudzas investīcijas ir paredzēts, lai uzlabotu uh, Eh, iedzīvotāju dzīves eh, apstākļus, ir ļoti būtiski šo programmu izmantot. Eh, šajos apstākļos var labāk izmantot Federu programmu, bet ir arī būtisks tiešo maks maksājumu jautājums. Mēs apsveicam to, ka ar parlamentu pūliņiem līdz ar uh, citu Eiropas institūciju atbalstu. E, budžetā un daudzgadu finanšu schēmā tiek veidot šī programma robustāka, lai stiprinātu spēcīgu KLP un spēcīgu kohēzijas programmu. Mēs uzskatām, ka šīs abas uh, Eh, eh, Eiropas Savienības programmas ir jāīsteno koordinētākā un labāk saistītā veidā ar sinerģijām. Pēdējie Secinājumi no līderu programmas palīdz mums veidot turpmāko ceļu un gatavo darbu nākotnē. Runājot par eh, lauku uh, kopienu problēmu Eh, sarežģītību, ar to nav pietiekami aprobežoties ar otro eh, pīlāru. Mums ir jādomā par trim attīstības balstiem eh, - ekonomisko, sociokulturālo un apkārtējās vīdes. Ir nepieciešams mobilizēt finanšu un citus resursus. Tāpat arī nepieciešams ir koordinēt pūliņus starp dažādām uh, Eh, lēmējiestādēm un autoritītēm, kā šo, eh, šobrīd to trūkums samazina instrumenta potenciāli. Liela eh, birokrātiska nasta apgrūdina LAG darbību līderu programmu īstenošanai ir jādomā par procedūru vienkāršošanu. Tas ir obligāts uzdevums. LAG ir jāuzskata kā nozīmīgi partneri lauku attīstības politikas īstenošanā ar savu autonomiju un identitāti. Jā, viens no visgrūtākajiem uzdevumiem līderu programmā būs savstarpējās uzticības attaisnošana. Eiropas Eh, līmenī ir jāizmanto LAGā iegūtā pieredze. Pagājušā gada beigās mēs sagatavojam dokumentu par līderu nākotni un atjaunošanu, eh, ko mēs iesniedzām gan komisijā, gan Eiropas parlamentā, kā arī izplatījām to dalību valstīm. Mēs šajā modelī uzskatām, ka ir jāvienkāršo līderu programmas darbība visā tā procesā. Tāpat ir jāparedz pienācīgs finansējums. Ir jādomā par lēdaru īstenošanu ikvienā dalībvalstī, inst institucionalizējot to, kas šodien notiek jau Zviedrijā. Tāpat jāatzīst, ka LAG var būt ar savu pozitīvu nozīmi nevis lai izmantotu līderu programmu kā uh, ātru absorbēšanas instrumentu. Uh, Evorā, Portugālē notiks sanāksme nesen pār līderu programmu uh, pagātni, tagad un nākotni. Mēs uzklausījām uh, pieredzi no daudzām valstīm un uz, uzklausījām interesantus priekšlikumus, ieteikumus kā LP programmai, kā, uh, e, kur ir e, iecerēts līderu programmai at, uh, novirzīt 5% no FEDER, respektējot uh, šos principus komisijai no vienas puses aicinām pārbaudīt, vai E, šāda metodika būtu pareiza. Mēs pārskatījām līdzfinansējumu summas un uzskatām, ka ir elastīgā veidā jāizmanto resursi. Mēs ņemam vērā jaunus izaicinājumus teritorijās un esam pārliecināti, ka 25 gadu garumā LAG darbība uz vietām ir bijusi ļoti nozīmīga un ir nozīmīgi atbildīt šīs iniciatīvas. Tie izaicinājumi, ar kuriem saskars visa Eiropa un atsevišķi valsts un teritorijas, ir jārisina visaptverošā veidā. Ļoti bieži mēs runājam par nozaru politikām, eh, kur ir eh, notiek konkurence starp ministērijām, vietējo spēlētāju iesaistīšanās, prioritāšu noteikšanā, kā arī tādu kopēju politiku, kā līderprogramma īstenošana ir ārkārtīgi būtiska, kā arī, lai veidotu pilsoņu uzticību Eiropai. Ir jāapzinās, eh, kāda ir atsaucas punkta Eiropai un Mēs uzskatām, ka LAG ir ar izšķirīgu lomu teritorija attīstībā, ir jāmeklē jauni risinājumi tiem tām grūtībām, ar kurām saskaras uh, mūsu kopienas. Paldies! Obrigado, prezidente Potilju! Paldies. Paldies par jūsu uh, uh, iespaidu. Un tagad Itālijas pārstāvs lūdzu. Rikārdo Fadžūnas kungs lūdzu. Sì, eh, grazie molte, grazie Presidente, grazie. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs par ielūgumu uzstāties un paldies eh, deputātiem. Es mēģināšu ievērot desmit minūšu runas laiku un īsi parādīt, kāda ir situācija Eiropā īpaši izceļot līderu pieredzi Itālijā. Vēlos norādīt uz uh, to, kas ir veiksmīgs un mazāks veiksmīgs. Noslēgumā izteikšu pāris priekšlikums par līderprogrammas īstenošanu KLP ietveros pēc 2020. gada. Nu, tātad šeit mēs redzam kopējos alāga skaitļus vairāk nekā 3070 kopā. Izmantojums no fonda. No citiem fondiem arī ir arī finansējums šeit piešķirts. Mēs redzam visnotaļ pozitīvu skatījumu. 10 ES valstis aptver 50% laks izlietojumu, un tas ir tomēr nu, tāds mm, indikators, ka liela daļa dažās valstīs notiek un pa atlikušās. Uh, 18 valsts aptver atlikušo daļu. Tas ir sadalījums, kā attiecībā uz katru pasākumu līdz līdzekļi tiek izlietoti. Šeit vēlreiz jūs redzat kopējo resursu izmantojumu budžeta izdevumiem kopumā. Līdz ar pielietojums Itālijā, kā jau teicu, ka ir uh, uh, pozitīvas iezīmes un trūkumi. Ceram, ka nākamajā plānošanas uh, periodā varēs uh, to uh, uzlabot. Vairāk nekā 200 LAG ir zināmi jā, uh, Itālijā. 1,220 miljārdi. Uh, uh uh, tiek izmantot šīm programmām, un pēdējo gadu laikā ir bijis būtisks uh, pieaugums uh, alaks uh, kopumā. Šeit slīdītē redzam, ka pielietojumā saskaramies ar problēmām un šķēršļiem. Domāju, ka jāstrādā ar koriģējošiem pasākumiem. Itālijā sadalījums ir reģionalizēts. 21 programmu kopumā reģioni vēlas dažādos pielietojumos attiecībā. Atkarībā no tā, kāds ir reģions, izmantot vairāk nekā pusi no programmām lauku vidas attīstībai. Aptuveni 10% un 5,8% vidēji zaļajās zonās. Jūs redzat tumši zaļās. Uh, reģionu iezīmētās vietas raksturo augstāks izmantojums, īstenošanas līmenis Itālijā kopumā nav sabalansēts un nav vienots, ja mēs runājam par līdzekļu izmantojumu kopumā no fonda. Runājot par uh, resursu izmantojumu un grupu piešķīrumu, Itālijā jāsaka, ka laika uh, iepriekšējā plānošanas posmā sāktās programmas tiek turpinātas, līdz ar to ir um, turpināta uh, uh, iesāktā tendence, arī iz, administratīvās izman, izmaksas uh, šādi tiek uh, gan finansētas, gan arī samazinātas. Saņēmēji ir uh, lauko vidē, un uh, šo programmu jau zinām, te ir jaunie pieprasījumi. Šeit ir uzskaitīts uh, finanšu sadalījums Itālijas 6,1 miljoni ir vidējā pieprasījuma summa, kas eh, ir no vienas puses pieaugums un no otras puses ļoti skaidri redzam arī eh, diferencēšanu. Mēs redzam, kāda ir īstenošanas tendence, līdzekļu izmantojums līderu programmā un kādi atsevišķie pasākumi ir uh, skārti. Tātad 19 kopā, 1,2 miljārdi apjoms. No tā pat labam 60 miljoni ir izmantoti, un tas parāda arī, kādas programmas īstenojot šos pasākums pastāv. Es domāju, ka tas skar ne tikai Itāliju, bet, kā dzirdējām, iepriekšēji runātāji arī norādīja uz to, ka šāda situācija ir citās ES daļās. Tagad par izdevumu līmeni un uh, apjomu mēs esam tikai 18,35% apmērā uh, izdevumu uh, izdevuši 19 pasākumos. Tas ir zems līmenis, zemāks nekā vēlējāmies. Tas ir saistīts ar risku, ka varbūt, ka līdzekļus nemaz nevarēs uh, iztērēt. Uh. Turpināsim. Mēs esam šeit eh, veikuši padziļināti analozi visā eh, Itālijas teritorijā, lai redzētu, cik tālu līdzekļi ir apgūti šeit uz Itālijas eh, kartes. Mēs varam parādīt, kāda ir situācija. Daudz reģionu tiešām ļoti atpaliek līdzekļu apguvē un izdošanā. To redzam vēlreiz šeit tabulā. Uh, esam uzskaitījuši dažādās vērtības, dažādu izlietojumu no 19 pasākumu kopuma. Dažādos reģionos šeit ir uzskaitīts, kā līdzekļi ir izmantoti un vidējos LAG e izmantojums. Situācija kopumā šeit salīdzinājumā ļoti būtisks pasākums jauniem lauksaimniekiem domātie pasākumi, kas tagad pievērsīsies lauksaimniecībai, un mēs redzam, ka lielākā daļa resursu un lauku vidas programmu sadaļa ir zemāka nekā vidēji. Pat laban esošajā programmējumā redzam, ar kādām problēmām saskars uh, apstiprināja, apstiprinot visus pieprasījumus no jauniem lauksaimniekiem laika posmā no, tukso, no 2014. līdz 2020. gadam. Pasākumu klāsts ir um, pilnīgs, vairāk nekā 30 tūkstoši pieteikumu kopumā tika iesniegti. Bet jāsaka arī, ka laka pasākums saskars ar problēmām. Šeit arī vēl pāris domas par uh, pasākumu īstenošanu Itālijā. 2007.13. gadā jūs redzat, ka pasākumi uh, saskars ar dažādām problēmām. Un uh, atsevišķas uh, izdevuma kategorijas netika aptvērs. Redzam, cik daudz arī tiek izmantots administratīvajam slogam. Ceram, ka šo daļu varēs samazināt un vairāk līdzekļu izmantot lauksaimniecības jomā. LAG bieži tiek izdota tādās domās, kas nav, jomās, kas nav tikai lauksaimniecības sektorā, un tas arī ir interesants aspekts. Mums ir atlases procedūras, kas bieži ir sarežģītas un administratīvais patēriņš tiešām ir daudz paaugstu. Tas atbilst arī tam, ko iepriekšēji runātāji pieminēja. Mēs vēlamies, lai birokrātija tiktu samazināta un procedūras vienkāršokas. Secinājumi. Kādi varētu būt secinājumi? Būtu labi, ja dalība valsts pašas varētu pieņemt lēmumus, kā līderu līdzekļi tiks eh, sadalīti lai nevajadzētu nu, fiksēt minimālo summu. Katrai dalībvalstī vajadzētu dot iespēju pat šai lēmt atbilstoši tās īpatnībām. Un valstīm nevajadzētu uzlikt par pienākumu 5% līdzekļu izdot. Un tāpat arī vajadzētu radīt labāku satiklojumu ar citiem fondiem, piemēram, kohēzijas fondu, atbilstoši tiem mērķiem, kādi ir par citiem aspektiem, tos jau pieminēju iepriekš. Nu, tā tad vienkāršošana. Un noslēgumā izmaksu samazināšana administrācijai un alaks darbībai. Uh, un vairāk pasākumiem vajadzētu atbilst tieši lauksaimniecībai. Paldies! Paldies! Nu, tiešām precīzi ieturēts viss runas laiks. Lai mūsu sēde būtu interesantāka, es vadīšu sēdi un uh, vārdu došu Paulo Soto un tad uh, Robertam Lukašam. Vai tas. Uh, varētu būt. Jā, nu, deputāti ar ietekmi piekrīt šādai darbu kārtībai. Runātājs runā bez mikrofona. Paldies, ka uzaicināt man uz šo ļoti nozīmīgo tikšanos. Es runāšu no personīgās perspektīvas, cenšoties um, aprakstīt uh, mācības, kuras uh, ieguvu visu līdera uh, programmas laikā, bija viens no pirmajiem Spānijā vadītājiem. Līdera programmā tagad strādāja ar Eiropas um, lauka attīstības tīklu un esmu piedalījies dažādu tīklu darbībā. Esmu guvis vairāku virkni mācību no pagātnes un vēlos mazliet pastāstīt par idejām nākotnē. Uh, Un savā PowerPoint prezentācijā esmu ļoti daudz ko iekļāvis, tādēļ došu tikai tādu kopsavilkumu par dažiem punktiem, lai varētu iekļauties desmit minūtēs. Manuprāt, viens no diviem būtiskajiem elementiem, par ko mēs šeit runājam, ir rezultātu izvērtēšana, un otrs ir rezultātu iespējošana. Un gribēju tieši pieminēt, cik būtiski ir iespējošana, ne tikai rezultātu uh, izmērīšana, taču neviens no tiem nav pretrunīgs punkts. Runāšu par visu kopīgo periodu, un šeit diagrammā, red, skatoties uz līderu izaugsmu, var redzēt divus augšanas um, uh, kāpumus. Uh, jūs varat redzēt tā kā līderu programma ir augus no bērna līdz līderu plus, un tad no pusauģa gadiem līdz eh, tādām jaun, jaunības gadiem, kas bija visgrūtākais periods. Tātad bērnība līdz pusauģa gadi neradīja daudz problēmu, taču lielākais izaugums bija saistīts uz pārēju, uz eh, tādu jaunu pieaugušo periodu modernizācija līderu programmai. Runājot par savu darbu. Šeit es biju līderu vadītājs, un ir grūti atcerēties, kāda situācija bija tolaik. Tolaik uh, burtiski nebija nekādu vietējo produktu, nebija lauku turismu, to neviens nepazina, un manas uh, vietas reģiona identitāte nebija zināma nemaz. Un 25 gadu vairā, gadrumā ir pieauguši turistu izmitāšana no 150 līdz 2000, vietējie produkti no 10 līdz 100, ir vairāk kā 150 jaunu darba vietu, uzņēmumu radīti, vairāk kā 1000 darba vietu. Un ne viss noticis pateicoties līderu programmai, taču līderu programma bija uh, pamats visam, visiem šiem pārmaiņus sākumā mums bija jādodas pie uzņēmumiem, jāapmāca šie uzņēmumi, jāapkopo cilvēki. Un tas viss nenotiktu tādā veidā un tik ātri, ja mums nebūtu šī, tas iespējas. Un kādi ir galvenie elementi šim veiksmē? Galvenokārt uh, tās ir investīcijas, uh, kapacitāšu veidošanā, piesaistīšanā. Mēs arī apkopojam gan striktos, gan uh, maigos pasākumus, mēs piemērojam elastīgumu, lai varam pielāgoties vietējiem apstākļiem, mēs spējam ātri rīkoties, ātri maksāt, ātri pielāgoties un tika nodrošināti jau dažādi fondu līdzekļi no sociāla un reģionāla fonda, no lauka attīstības fonda un pastāvēja laba integrācija starp lauksainiecību un citiem sektoriem šajā reģionā. Tās ir tās lietas, uh, kuras, manuprāt, ir jāpatur. Mums ir jāpatur šīs lietas nākotnē. Šeit jūs redzat grafisku skaidrojumu, kā tas darbojas. Jūs redzat šo kombināciju starp uh, piesaistīšanu un sabiedrību, kas izmanto dažādas elastīgas instrumentus, lai idejas, kuras vēl nav īstenotas, nonāktu pie īstenošanas punkta. Un tagad runāt par šo līderu observatoriju, kurā biju iesaistīts. Šeit vēlos paust divus galvenos aspektus. Pirmkārt, šeit tiek skaidri atpazīta tā patiesība, ka līderi bija un ir vienīgā Eiropas Savienības programma, kur iestādes vietējām personām saka, mēs jums uzticamies, ka jūs varat izveidot stratēģijas, gan izvēlēties projekts, un tas ir ļoti būtisks solis, un tas, ka šeit ir vairāk kā trīs tūkstoši vietējo grupu, tas ir milzīgs kapitāls, ko var izmantot, un otrkārt ir ļoti skaidri redzams, ka līderi nebija tikai mehānisms, lai nodrošinātu standarta pasākums. Nē, tā bija laboratorija, un tādai tā arī ir jāpaliek. Laboratorija, kas atbalsta pārēju izaicinājumu apgūšanu. Tas ir arī bija būtiski vietējai demokrātijai un arī pašreizējos apstākļos laboratorija, kas sasaista vietējos cilvēkus ar Eiropas līmeni. Pārlekšu tagad uh, savai pieredzēji zivsaimniecības tīklā. Uh, kur līderi paplašinājusi pierobežas uh, reģioniem, taču vēlos pieminēt, ka šī pieredze bija nozīmīga tādā ziņā, ka pastāvēja ļoti ciešas attiecības ar zivsaimniekiem. Mēs centāmies uh, palūkoties plašāk uz attīstību, uz, runājot par lauksaimniekiem, bija būtiski sadarboties ar sektoru, integrēt šo sektoru šajā konkrētajā teritorijā. Tas bija ārkārtīgi būtisks vēstījums, kas ir jāņem vērā arī šobrīd. Kāds ir nākamais solis? Kā jau minēju, 2007. gadā spērām plašu soli, līderi dubultojās, ap, apguva ļoti daudz teritorijas, un revizijas palāta arī par to runāja tika apgalvots, ka līderi netika īstenots tādā veidā, ka tiktu gūta pievienotā vērtība. Nu, tā tā nebija veidot, un šajā būtiskajā ziņojumā bija ļoti minēts ļoti būtisks aspekts. Ārkārtīgi spēcīgi pūliņi no visiem komisijas direktoriem sagatavot vadlīnijas, izstrādāt kopīgo nosacījumu direktīvu vadlīnijas, kas detalizēti paskaidro to, kā lietas varētu uzlabot Un, kā jau minēju, revīzijas palāta tika gūti ļoti daudz secinājumi, taču rezultāts nebija tāds, kā bija paredzēts. Tātad sākumā mums bija labi nodomi katrā līmenī, taču katrā līmenī bija arī papildu problēmas. Un rezultāts bija tāds, ka nesen veicot uh, aptāju, mēs konstatējam, ka čet, četras piekdaļas, apmēram 700 eh, vietējās rīcības grupas tika aptaujāts šajā aptaujā, un četras piekdaļas no tām apgalvo, ka līderu īstenošanu ierobežo birokrātija. Un nu, tie ir šokējoši skaitli. Ja mēs palūkojamies uz līderu eh, īstenošanas principiem, tad lejā šajā grafikā jūs redzat, ka viens no galvenajiem principiem atbildot jauniem izaicinājumi ir šis multisektorālais pieeja, sadarbība, inovatīvas pieeja, tai ir tie grūtāk īstenojamie aspekti. Un ja jūs palūkojat šīs tabulas apakšu, jo daļu, kur redzams atšķirības starp dalībvalstīm, tās ir milzīgas. Jūs redzat, ka runājot par inovatīvu risinājumu meklēšanu, labākajās Uh, valstīs tas ir izpildāms 100% apmērā un sliktākajās ir tikai 11% apmērā. Un uh, daži ieteikumi par to, kā varētu uzlabot nākotni. Pirmkārt, ir jānodrošina līderu programmai iespēja rīk, darīt to, ko tā labi dara. Un šeit ir daži piemēri, kas paši par sevi ir ļoti zīmīgi. Par tiem sīkāk nestāstīšu, bet mm, savā PowerPoint prezentācijā jūs varat iepazīties ar konkrētām saitēm par šiem projektiem. Piemēram, Beļģijā vietējo pārtiks ekosistēmu izveidošanu, Vācijā bioenerģijas ciematu veidošanu, Velsā zāļu aprits ekonomika veidošanu, Francijā digitalizācija in, attīstībai. Uh, šis jaunā viedo ciematu koncepcija, ciematu platjoslas internetu nodrošināšana, iespējamības eh, pieteikuma atbalsta. Visi šie jaunie izaicinājumi, jaunie uzdevumi Eiropai šeit parādās, un ar tiem šīs līderu grupas jau strādā, jau uzsāk darbu Un kas mums ir jānodara, ir jānodrošina, lai šīs grupas to var īstenot. Un nākamais slaids ir vīzija no pārvaldības iestādes Luksemburgā, kas tika prezentēta pēdējā seminārā Austrijā, un šeit jūs redzat, ka pārvaldības uh, līmenis saskat šeit dažādas vērtīgas lietas, kā iz, jauna koncepcija iz, testēšana, programmatūras aparatūras uh, pie, piemērošana, uh, finansēšana. Uh, Un kā mēs uh, varam novērtēt rezultātus? Piekrītu daudziem komentāriem, kas tika teikts, ka ir daudz vairāk jādara, lai varētu apkopot eh, pievienoto vērtību šeit, kreisajā pusē, jūs redzat konvencionālos rādītājus, ar kuriem tiek izvērtēt līderu projekti. Un šī ir aptauja, kuru veicām uz vietas, ļoti neformāls uh, aptauja. Deviņi austriešu projekti tika apmeklēti. Viņi, šie deviņi projekti radīja tikai deviņas darba vietas. Nu, to mērķis nebija radīt darba vietas šiem projektiem, bet ja mēs palūkamies uz citām lietām, ko panāca šie projekti, 51 tūkstots brīvprātīgo ieguldījumu, 344 iesaistīti partneri, 250 jaunas grupas, sasaist ar citiem projektiem un tā tālāk un tā joprojām. Ļoti daudzas no šīm lietām var apkopot daudz labākā veidā, un tas mums ir arī jādara. Taču to ir iespējams izdarīt. Un noslēgumā pāris secinājumi. Ieteikumi, kas tika pausti no dalībniekiem mūsu pēdējā seminārā Austrijā, manuprāt, šie ir ļoti būtiski secinājumi. Pirmkārt, ir jāizveido tādi noteikumi, kas atbilst metodei, labi noteikumi, kas ir piemēroti mērķiem. Un tātad pirmais punkts bija nošķirt līderi no mm, pārējiem noteikumiem. Tātad ir jāizstrādā konkrēta metode līderi. Ir jānodrošina, lai šie noteikumi pieļautās lietas, kuras pieminēja kapacitāšu veidošana, piesaistīšanai, sagatavošanās uz vietas, nelieli projekti, kolektīvu projekti, pilotu projekti, eksperimenti. Viss tas ir iespējams, taču praksē to ir grūti realizēt un tiešām vajag nodrošināt, lai šīs līdz lietas būtu iespējams dažādās dalībvalstīs, dažādās vietās. Treškārt ir jāiekļauj vietējie cilvēki, uh, veidojot noteikumus, ne jau visi, bet ir nepieciešams, lai visa sistēma sastrādātos no vietējā līmeņa, reģionālā līmeņa, līmeņa nacionālā līmeņa līdz pat komisijai, lai visi kopā sastrādātos veidojot šos noteikumus, lai tieši, tiešām varētu izpildīt mērķus. Un ceturtkārt, kas jau tika minēts, mums ir daudz spēcīgāk jāstrādā pie uz rezultātiem orientēts pieejas līderi. Mums ir jāizstrādā šie rādītāji, kas varētu apkopot, novērot reālo pievienoto vērtību, kas tiek gūta. Un noslēgumā nepietiek tikai ar vadlīniju izstrādi vai dažādu dokumentu sagatavošanu vai vienkārši lietu ierakstīšanu regulās. Visam tam jāsako arī uz vietas, un par to runāja Alisters arī saistībā ar lauku attīst izglītības tīkliem. Ir nepieciešams kaut ko grozīt arī apmācībā uz vietas un citos līmeņos, lai viss tiešām piepildītos. Liels paldies, Soto kungs! Atzīšos, ka mani ļoti iespaido jūs pirmais piemērs, kur ir runa par ķiršiem, un varu apliecināt, ka divi, vismaz divi no mūsu komitejas locekļiem atbalsta uh, šādu saldāko ķiršu izvēlēšanos, taču nesakiet to mm, Terezai Mejai, jo viņa varētu pārprast šo koncepciju. Un tagad pāriesim pie mūsu noslēdzošā runātāja Roberta Lukaša kunga. bin Robert Lukas aus Österreich. Werde... Jā, Robert Lukas no Austrijas runāšu vācu valodā. Esmu padomnieks un daudzkārt līderi ietvaros esmu strādājis. Es gribu teikt paldies par mm, iespēju šeit par tik ļoti būtisku jautājumu diskutēt. Uh, Līderi tika veidota kā kopēja iniciatīva 90. gados, tad, kad bija šīs ES iniciatīvas līdz pat 13 kopā, un šīs kopējās iniciatīvas bija trīs veidos veidotas. Tās piedāvāja situācijām specifiskus risinājumus izaicinājumiem Eiropas Savienībā kā arī jaunas iespējas politiskai veidošanai, protams, eksperimentāli, un arī veicināja pieredzes apmaiņu, zinātību, pārnesumu, sadarbību un tīklu izveidošanu Eiropas Savienībā. Līder līdz arī Urban, Ekol un Interreg problēmām ir tikusi turpināta. Uh, šīs programmas vairs neeksistē, un man liekas, ka līderi ir šo iniciatīvas raksturu ir saglabājusi un turpinājusi. Līderi ir gan teorija, gan metode, gan arī veicināšanas pasākums. Trīs lietas, manuprāt, ir ļoti būtiskas, un tādēļ līderi, kad šis piespējums piemērs par kopēju iniciatīvu tika izteikts, tādēļ tā arī turpina pastāvāt, pastāvēt ar platformu sociālām inovācijām, arī darbības principam. Un tas nav tā, ka tehnoloģiski ekonomiskās inovācijas ir priekšplānē, kas nav atbilstošas ilgspējībai. Kaut kas jauns ir tirgu, veido vidu un, piemēram, dom, nu, pieminēsim sociālos mēdījus vai mākslīgo inteliģenci, bet tas nenozīmē, ka galu, galā kaut kas veiksmīgs veidosies visiem. Tas ir iespējams, bet nu, tas nav obligāti tā. Ja mēs sociālos aspektus iesaistam un veidojam definīciju, tad tas nozīmē, ka kopējās intereses gal galā tiek pozitīvi bagātinātas un spēcinātas. Tā tam būtu jābūt. Nu, visādi citādi nevarētu runāt par sociālo inovāciju. Un patiesi tā tas ir. Šis eh, ietvars ir īpaši sociālajām inovācijām eh, veicināts, un no tām var atvasināties citas ekonomiskas eh, programmas. Un bez tam otrkārt līderi balstās uz ļoti konkrētām, īpašām uh, rakstur. Uh, īpašībām un viss strādā kopā, lai rastu tieši konkrētai vietai un teritorijai vislabāko pieeju. Līdera pamatprincipi ir sekojoši. Tā ir metode, kas pastāv kombinējot līdera principus, kas ir vai nu vietas vai reģiona orientēti. Tāds pieeja idejas nāk no bāzes, no apakšas, lokālās vai vietējās partnerības, daudzu sektoru apvienojošu pieeja un integrācija. Jāuzsver reģiona sadarbība ne tikai lokālos un vietējos programmas īstenojot. Tad nākamais princips numur 8 - decentrālā finansēšana un decentrālā izveide. No 2007. līdz 2013. gada programmās tas gandrīz pazuda, un tad pēc tam atkal CELD um, regulā atgriezās. Tur tika noteikts, ka vietējās pašvaldības un vietējās, vietējās partnerības ir tās, kas tiešām veido šos projektus, nosakot arī robežas. Es domāju, ka tas ir astotais operacionālais princips. Ja tas tiek pārkāpts, tad pārējā septiņi arī nav viegli īstenojami un bieži saskars ar problēmām teorija, kā līderi tiek veidots, un tas ļoti nozīmīgi ir arī izvērtēšanai. Mēs izvērtētāji vienmēr uh, mēģinam saprast, kāda bija loģiskā doma, kādēļ tika izveidota šāda veicināšanas programma, un tad mums ir jāpārbauda, vai šī uh, loģiskā pieeja, kas ir kā hipotēze vērtējama, uh, vai tā ir pierādījusi sevi kā patiesi pareizi. Un tad izdam secinājums par nākamo darbības principu un veidu, kā strādāt turpmāk. Izvērtēšanas procesā un izvērtētājiem pašiem ir ļoti skaidrs, ka veiksmes princips, cik veiksmīga līdera programma kopumā ir, uh, tās metodas pielietojumā ir izšķirīgais moments. Tas, nu, visu nedaudz sarežģītāk dara, jo tie nav tikai ekonomiski uh, uh, aspekti, jo inputs ir process un tāpat arī uh, rezultāts. Nu, nav īsti skaidrs, cik daudz es uh, sadarbības procesā iz, i, i, uh, i, investēju, ko es veicoju, veicinu. Uh, piedalīšanos procesā, un tad rezultāts ir plašāka piedalīšanās. Tā tad efektivitātes izmērīšana. Taču tā ir tikai problēma, ja izvērtējums ir redzēts pārāk šauri, ja izvērtējuma metode ir izvēlēta pārāk šauri. Izvēlēšana ir hibrīda pielietošanas metode. Tajā ir ietverti mikroekonomiski un makroekonomiski teorijas pamatprincipi, kā arī pielietojumi. Ja mēs paraugamies precīzi uz līderu programmām, tad mēs paraugamies sākumā kas ir šis teorētiskais punkts darbībai vietējās attīstības stratēģijas un projektu izveide, e, izglītošanas darbs vietējā līmenī, tas, ka tiek veidoti e, veicinošie instrumenti, kas ir e, sākti administratīvajā iestādē, tad no šī procesa ir atkarīgs arī tas, cik veiksmīga līdera programma būs trīs jomās. Pirmā joma Sociālā kapitāla pagātināšana. Sociālais kapitāls ir izmērāms. Tas uh, tiek, uh, tas tiek sadalīts uh, ētiski, uh, uh, ētiskos jautājumos, piemēram, uzticība. Ļoti nozīmīgi ir uh, pārvaldības kapacitātes spēcināšana kvalitāte ļoti nozīmīga, ja mēs runājam par uh, pilsonisko sabiedrības uh, aktieriem un to sadarbību, veidojot kopējus produktus. Un trešā joma, kuru vēlos uh, pieredzēt, ir uh, jautājums, vai ilgspējumā, il inteliģentāki projekti var tikt veicināti Ja šie tiek iekļauti izvērtējumos, tad jāsaka, es pats arī esmu piedalījies dažādās izmaksu un e, efektivitātes programmās, un ja ir kāda līdera akcija un darbība, kas tiek īstenota un kur ir daudz vairāk datu, tad var tos. Uh, līdzināt ar citiem pasākumiem, kas nav līderu programmā, un parasti rezultāts ir tāds, ka augstākas privātas investīcijas tie pavada projektus un tie vairāk var mobilizēt šādu projektu īstenošanas kopumā. Otrkārt ir labāk akceptēti infrastruktūras jomā, jo uh, vietējie iedzīvotāji iesaistās plašāk un īstenot to, un vēl mazāk efektu ir saistīti ar kļūdām, bet, nu, piemēram, mazāki līdzekļi dod lielāku ieguldījumu. Piemēram, Saksijas brīvu valstī 51% no lauku attīstības ir līderi 19 pasākumiem eh, veltīti. Tātad viss, kas ir ar to saistīts, tiek eh, veiksmīgi īstenots. Un viņi arī saka, ka tas, kas ir visvairāk pārsteidzošs, ir tas, ka ļoti precīzi raugoties, kas tieši tiek uh, īstenots, un cilvēki arī ļoti precīzi raugās, kas tiek e, īstenots un kā tiek darīts. Jo cilvēki, kas veicina šos e, projektus un īsteno, parasti ir e, pazīstami un zina arī, kas ir vislabāk, visvairāk nepieciešams. Izvērtētājiem nav jāsatrauc, ka ne vienmēr statistiski var izmērīt uh, visu uh, ir pietiekami daudz ter, uh, teoriju un iespēju uh, rezultāta uh, maps, in, uh, karts izveidošana, uh, inovāciju, geogrāfija un uh, tā tālāk, bet vienkārši diezgan maz no tā tiek izmantots. Bet tas ir iespējams. Piemēram, program, programmas Most Significant Changes, Outcome Mapping un Outcome Harvesting. Tātad, ja uh, līderu programma nepastāvētu, tad to vajadzētu izveidot laika ziņā, neraugoties uz dažkārt kritiskiem vārdiem, un Hoislēra kungs par tiem runāja, neskatoties uz to, daudzi tic šai pieejai, un vietējā līmenī tiešām to neaizmirst, un Eiropas Savienība reti kādās citās programmās ir tik redzama cilvēkiem un tik tuvu var ar viņiem strādāt. Pievienojot dažādus pamatprincipus, jāsaka, ka ja mēs kontrols un ilgtspējīgas principu nepielietojam un praksē decentralizētās politikas iespaidā dodam pareizo ietvaru, Un ja mēs šo izglītības un uzmanības veicināšanas projektu iesaistam, tad pilsēta, pilsoņu iesaistīšanās vietējās aktivitātēs un darba grupās ir būtisks pienesums, lai veidotu tīklus nacionālā un a, Eiropas līmenī. Jo ārkārtīgi daudz gan zināšanas, gan pieredzes a, apmaiņas iespējas tiek, tiek dotas un cilvēki spēj to īstenot. Un noslēgumā metodas paplašināšana un izmantošana gan urbānā, gan piekrastas, gan citās vidēs tiek turpināta veidojot tā saucamo CELDD ietvaru. Un tas ir tad labāks īstenojums nekā tas, kas ar līderi tiek sasniegts tieši lauku teritorijās. Paldies! I will... Un tagad es pārlekšu lielākajām grupām un pievērsēšos Kriesējiem Flanagan kungam. Man ir jautājums attiecībā uz. Itālijas kolēģu stāšanos. Viņš pieminēja 20% administrācijai. Es gribēju sacīt, vai tas ir sākotnēji vai e, vispārīgi, vai tas ir skaitlis, kas attiec tikai uz Itāliju. No question... Ja citi jautājumi nav, nu, no? es lūkšu varbūt atbildēt kādu no mūsu paneļa ekspertiem kādā kārtībā, uzstāšanās kārtībā. Okay, question... Jo jautājums tika specifiski adresēts eh, kolēģim no Itālijas. Ah, Mr. Flanagan, could... Flanagans, vai jūs varat atkārtot jautājumu, ja jūs pieņemat zilo kārtīti? Jūs pieminējāt 20% administrācijā, vai tas ir skaitlis Itālijai vai ģenerālais Eiropas Savienības skaitlis? Yeah, um, I think it's, I think it's really important to... Domāju, ir būtiski nošķirst administrāciju un animāciju. Ir tādas eh, vietējās atbalsta eh, darbības grupas, kas tērē 20% eh, administrēšanas un animācijas izmaksām. Man nav šobrīd skaitļi par salīdzinājumu dažādās vietās. Uh, in, in recent... Uh, pēdējos pētījumos uh, slieksnis ir pacelts līdz 25%, bet ja jūs runāsat ar līderu personālu, tad uh, viņi visi norādīs, ka to nosūc ārkārtīgi lielā birokrātija un viņi vēlētos laiku kapacitātes veidošanas darbam, papildus projektu radīšanai, attīstībai un attīstīšanai un pavadībai, bet viņiem vienkārši tās neatliek, ņemot vērā strauji pieaugušos birokrātiskos pienākumus. Ļoti karstas diskusijas var sākties. Vārds Telerkungam. Um. Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti uzmanīgi uzklausīju ekspertu prezentācijas, taču neesmu lauksainiecības komitejas loceklis, bet gan arī reģionālās attīstības un budžeta kontrolas komiteja loceklis. Un viens jautājums, kas visu laiku ir aktuāls, ir tāds, ka tieši saistībā ar līderu programmu runājot par kļūdas, uh, kvotām. Tās ir mazliet augstākas nekā vidusmērā. Jūs pieminējāt, ka daudzi runā par birokrātiju, kas rada šķēršļus, lai daudz labāk izmantotu programmas. Mm, tad es domāju, ka mums kopā ir jāpārdomā par to, kā mēs varam šeit panākt vienkāršošanu. Citādi mums šeit ir jāatrisina tāds ticības jautājums. Manuprāt, lauka attīstības programmas ir pašas lauka attīstības sastāvdaļas. Un ja kolēģi lauksaimniecības komitejā uzskata, ka šis otrais pīlārs – Eh, par to vienmēr ir eh, jārunā lauksainsības politikas ietvaros, taču es domāju, ka tiešie maksājumi kaut kas cits, nevis lauka attīstības programmas. Un reģionālajā komitejā mēs uzskatām, ka lauka attīstības programmas ir eh, piedara pie virs programmas, virs, virs galvenās regulas. Uh, Un šī, mūsuprāt, šeit procedūras, kā varētu saskaņot dažādās programmas, varētu tikt īstenotas, un mums uh, reģionālās attīstības programmas būtu jāsaskaņo ar lauku attīstības eh, iespējām. Ko jūs par to domājat? Paldies! Thank you very much, Mr. Celler. Um... Paldies, Celler kungs. Es redzu, kā vēl divi eksperti vēlas izteikties. Rabotello kungs. Bija jautājums par 25% administratīvo izmaksu. Šis jautājums par 20 skār darbības uh, Eh, izmaksas, gan ar administrāciju. Tāpat mums ir jāņem vērā to, ka tās eh, darba komandas, kas strādā uz vietām, ir kvalificētas, kuras strādā lauku vidē, un tās ir grupas, kas labāk izprot problēmas un risinājumu. Un par pēdējo jautājumu. Par lauka attīstību. Šim fondam ir nepieciešams atbalsts, kas ir lielāks, lai varētu nodrošināt uh, pilnīgu attīstību. Pretējā gadījumā eh, radīsies starp trim pīlāriem eh, līdzsvar trūkums, līdz ar to mums ir daudz fondu programmas, kurus uh, Eh, kuras ir jāpārvalda ar attiecīgu finansējumu. Paldies! Eh, Fadžona kungs, paldies! Es atbildēšu uz eh, jautājumu par 20 procentiem. Šie resursi ir galvenokārt eh, paredzēti lauksaimniecības nozarei un izriet no analīzes, kas parāda, ka te ir birokrātijas pār uh, valdības izmaksas, LAG profesionālās darbības izmaksas. Patiesībā mēs tos novirzām no lauksaimniecības, un mēs vēlētos, lai šie resursi tiktu vairāk novirzīti uz lauksaimniecību. Un tagad es atgriezīšos pie pirmās paneļa diskusiju un došu vārdu Žozefīnai Horicei Hofmanei. Un uz vienu minūti, un jūs arī būsit pēdējā runātāja, tā ka jums piekrīt milzīga atbildība. Paldies, un paldies par lielo atbildību īsi izteikšos par to, kāpēc lauka attīstības politika ir jābūt iekļautajai kopējā nosacījuma regulējumā citiem struktūra fondiem, kā šī ir pašreizējā periodā. Lauka attīstības politika ir tuvināta lauksaimniecības politikai, tas jau izskanēja šeit, jo tādā veidā var panākt to, lai nauda tiktu uh, no nu, uh, virzīta lauku rajoniem. Diemžēl resursi ir ierobežoti un bieži vien tie nāk no lauka attīstības politikas. Nākošā periodā sagaidām, ka lauku attīstības politika būs kopā vienā pilārā ar KLP pirmo pilāru. Mēs vēlamies kopīgu skatījumu par to, kas notiek ALP ar infrastruktūrām lauku vidē, un mēs esam piedāvājuši arī specifisku uz sniegumu balstītu pieeju. Tāpēc mums ir vajadzīga cieša saikne starp pirmo un otro pilāru. Un nu jau astoņus gadus mēs diskutējam par iespēju integrēt lauka attīstības regulējumu eh, CPR ECR taču atbild no citām ģenerāldirekcijām ir tā, ka tas nav iespējams, jo ir daudz atkāps un lauka attīstības politikas varētu iedarēties tikai CPR nedaudz sadaļās. Mums vajadzētu izņēmums visā finanšu menedžmentā kontrolas daļā, ja mēs tiktu integrēti CPR. Kas notiek tagad? Mēs saņemam to, ko pārceļam to, ko vajag no CPR uz eh, KLP. Tas nozīmē, ka no CLD noteikumiem mēs tos pārceļam uz CPR. Mēs izmantojam dažādus CPR iedzienus kā LP e, eh, regulējumā. Līdz ar to mēs strādējam, strādājam e, sadarbībā un saskaņā ar citiem pandiem, fondiem un nodrošinot saskaņu ar citiem fondiem. Mēs varam darboties tajā pašā teritorijā, kur citi fondi, e, sekojot tam, lai darbs tiek veikts pienācīgi, pat ja nesam daļa no CPR. Paldies! Vēl man ir divi pienākumi, no tiem pirmais ir tīri e, procedurāla rakstura, apstiprināt koordinatoru sagatavotos ieteikumus. Koordinatori pie, e, e, ieteikums pieņēma šorīt sanāksmē, tos visus esat saņēmuši e-pastā un uz papīra, un, ja iebildumu nav, tāds šos ieteikumus mēs apstiprinām Magri komitejā. Flanagan kungs, redzu, jūs eh, vēlētos, lai tiktu ierakstīts protokālā. Eh, esmu vienīgais šobrīd, kas var apstiprināt. Nē, pie, priekšsēdētājs norāda, ka arī es esmu šeit. Vai ir tāds jēdziens kā kvorums? Jo, eh, ja, ja Eh, ir tik maz dalībnieku, mums vajadzētu atcelt šo sanāksmi. Flanagan kungs, jūs esat eh, ļoti tuvu pie tā saucamās nu, nukleārās iespējas. Neviens parlamenta deputāts netiek mudināts pārbaudīt kvorumu un e, šodien ir uzklausīšana. Bez tam, ko mums ir pietiekams, mēs varam apstiprināt agrī e, noteikumus. Please, you want it floor? Uh. Okay, thank you very much. Notiks nu, saruna bez mikrofona. Uh, too many micros here. Mikrofonu ir pārāk daudz šeit. Turpina priekšsēdētājs godējumi kolēģi, eksperti, revīzijas palātas pārstāvi, neraugoties uz iespējams to, ka nav bijusi pilna apmeklētība. Mūsu sanāksme bija ļoti interesanta. Abas komitejas lēma par kopīgu sanāksmes organizēšanu, jo nerad parlamentā mēs vēlamies gūt visaptvarošu ieskatu uz to, kā darbojas politikas un piedalījās arī budžeta kontrolas komiteja, kura varēja izteikt savus viedokļus par institūciju īstenoto politiku. Un, protams, arī mēs rūpīgi sekosim menedžmenta eh, izmaksām, jo mums iespējams ir aizdomas, ka kaut kas nedarbojas, eh, kā eh, tas pienākās agrī komiteja, tiek uzskatīta par vienu no tērējošākajām komitejām parlamentā, kuras vairāk atbalsta laukovīdzi, un pēc darba mēs mēģinam izdarīt secinājumus no pagātnes, lai uzlabotu nākotni. Kā mēs zinām, uh, lauku sabiedrību saskaņas ar daudziem izaicinājumiem, slikts infrastruktūras, mazāk pakalpojumu, zemāk ienākumu un cit, e, pie novecojoši iedzīvotāji, bet neraugoties to uz visu, mēs aicinām e, mēģinām piesaistīt cilvēkus lauku rajoniem, bet bez pārliecīgas birokrātijas. Es, piemēram, e, savā ciemā esmu praktiski visjaunākais iedzīvotājs, pat ja es eh, esmu jau pārsniedzis pusmūžu. Mani bērni negribēs dzīvot laukos. Es saprotu, ka uzdevums būs grūts, bet ar mūsu šodienas darbu mēs labāk izprotam izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies, un abi paneļi, kuri izklāstīja dažādas perspektīvas, un galvenais secinājums būtu, ka līderi, pat ja uh, tam ir augstāki riski un izmaksas, palīdz nodrošināt sinerģiju vietējā līmenī, lai atbalstītu noderīgus projektus, kur citādi nebūtu pastāvējuši. Kā Lukaškungs sacīja, Ja līderu programmas nebūtu, tad to vajadzētu izgudrot. Lielas paldies un ar šo beidzam šo sēdi. Paldies visiem un paldies īpaši tulkiem par darbu.